Labu pēcpusdienu visiem! Un es sveicu arī logumrakstu iesniedzējus, kas ir ienākošajā zālē. Mēs esam ļoti priecīgi jūs redzēt visus šeit. Es ļoti ceru, ka jūs būsiet pacietīgi, jo mums no sākuma ir jānokārto formālie jautājumi, kā jau ierasts mūsu komitejā. Vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtība, jāapstiprina 11. jūlija protokols. Šis protokols ir izsūtīts arī visiem komitejas deputātiem, vai varam uzskatīt, ka šie protokoli ir apstiprināti. Labi, man nav nekādi paziņojumi, nekāda informācija, ko es šodien gribētu jums pateikt, kā sanāksmes vadītāji. Dažādi jautājumi arī nav bet eh, man ir ļoti daudz, kas jums stāstāms par koordinātoru lēmumiem. Vesela rinda lūgumrakstu tiks pievienots mūsu komitejas darbam novembra mēnesī, bet ar nosacījumu, ka komisija, komisija ir noreaģējusi vai devusi atbildi, un to jūs redzēsiet detalizēti visus šos jautājumus arī mūsu protokolos. Tālāk mums ir tā, tālāk izskatāmais lūgumraksts par bērniem, kas ir nozakti Spānijā. Šeit mm, koordinātori ir vienojušies organizēt sanāksmes, kur mēs turpināsim izskatīt šo jautājumu. Mēs ņemsim vērā arī pārobežu aspektus. Tas nozīmē, ka šajā sanāksmēs piedalīsies arī kādi apvienotās karalistas pārstāvi. Mēs vienojam, koordinātori vienojās arī mm, ombudī Orailiju aicināt uz sanāksmi novembrī. Tad mēs apspriedām arī jautājumus turpmākiem mēnešiem līdz šī sasaukuma beigām. Tad mēs esam sagatavojuši arī prioritāro jautājumu sārakstu. Uh, pie šiem jautājumiem mums ir jāturpina strādāt, ir jādod arī sava atbildi. Pie tā mēs strādāsim no janvāra līdz aprīlim. Un tad uh, koordinātori arī. Um, paziņos par um, savām prioritātēm līdz nākamajai sanāksmei, kas notiks 8. oktobrī. Uh, koordinātori arī vienojās strādāt ar gada ziņojumiem, arī ar um, ombudas um, gada ziņojumu uh, par, par šo gadu un ir plānots izskatīt šo plenārsēdē arī decembrī. Un tad Tad um, par tām, kur bija iebildumi, tad izņem, vis, mēs visu apstiprinājām, izņemot 0378 um, par B sarakstu rakstiskā formā, par faktu vākšanas um, vizītēm un uzklausīšanām. Arī šeit koordinātoru fórumā bija viedokļa apmaiņa. Un mēs pieņemsim galējos lēmumus par šiem jautājumiem mūsu nākamajā sanāksmē, kas notiks oktobrī. Uh, Koordinātori arī lēma par vizīti uz Validoru 17. un 18. decembrī. Koordinātori lēma, ka šī vizīte notiks, un mēs esam ļoti priecīgi paziņot, ka Tautas partijas koordinātors Pēters Jārs piedalīsies pats personīgi. Viņš apstiprināja savu dalību šajā delegācijā kas dosies uz um, šai vizitē. Tad mēs arī uh, izrunājam ECR regulas jautājumu, un Valences kungu aizstās Prēdes kungs, tā lēma koordinātori, un tālāk Nacionālo parlamentu konference notiks 27. novembrī, un mēs arī atzīmējām arī ņēmām vērā jaunāko programmas eh, projektu, kas eh, tika izsūtīts pagājušajā nedēļā. Eh, tālāk um, petīcija numur 38 par gaisa piesārņojumu Valencijā koordinātori lēma atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, sūtīt Spānijas iestādēm attiecīgi vēstuli. Lūk, tā noritēja koordinātoru sanāksme un tādi ir koordinātoru lēmumi. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir balsošana. Um, mums ir jābalso par jautājumu padomēju un komisijai, uz kuri jāatbild mutiski par Vācijas jauniešu aizsardzības biroja lomu. Es gribēju jums atgādināt, ka EFDD un SD, S un D uh, grupu iniciēt mm, ir rezolūcija, tad ir rezolūcija Darbs notiek, un šo lēmumu mēs pieņēmām jūnijā. Darbs turpinās, teksts ir jāuzlabo. Es gribēju jums atgādināt, ka koordinātori ir pieņemuši lēmumu, ka šis teksts būs pieejams tikai angļu valodā. Tas, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu ātrāk. Tas nozīmē, ka grozījumi visi ir jāiesniedz tikai angļu valodā. Es ļoti ceru, ka jūs sadarbosieties ļoti cieši un produktīvi, lai jūs varētu varētu arī rast kompromisu variants, lai varētu tādā veidā sūtīt plenārsēdē skaidru signālu. Balsošana notiks 8. oktobrī šajā komitejā, un grozījuma termiņš šajā jautājumā ir piekdiena, 28. septembris. Arī lūdzu šo datumu atzīmējiet. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir nedaudz pagarināts par divām nedēļām. Un tas ir viss, ko es gribēju teikt par šo te jautājumu. Un tālāk es gribētu ierosināt balsošanu par šo jautājumu. Bet par ko mēs īsti balsosim? Mēs balsosim par tekstu vai par tekstu vai pret tekstu. Kas ir par šo tekstu? Uh, sociāls un demokrāti. Es un D tātad zaļo grupa, FDD. Vai ir tik tiešām nepieciešams balsot elektroniski? Kas ir pret? Kas atturas? Tautas partijas grupa. Tādā gadījumā mēs esam nobalsojuši pār, pār šo tekstu. Uh, un jūs varat sūtīt grozījumus. Grozījumu apjoms nav ierobežots, tikai viss ir jāiesūta līdz nākamā piekdienai, kas ir 28. septembris. Kas gribētu izteikt šajā tēmā? Tačani, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju tikai par šo termiņu runāt, vai ir iespējams varbūt pagarināt vēl par dažām dienām līdz 1. oktobrim. Eh, varbūt līdz 18. Jo šī rezolūcija ir ļoti svarīga ne tikai mūsu komitejai, bet arī lūguma rakstu iesniedzējiem. Ļoti daudz lūguma rakstu ir saņemti. Šeit ir tāda uh, problēma, kas ir ļoti aktuāla. Ir runa par um, bērnu tiesību ievērošanu, un tāpēc ir nepieciešams ilgāks laiks, un, un um, mums jādara viss, lai uh, rezolūcija būtu pēc iespējas labāka. Put... Ja mēs tagad atliksim šo termiņu vēl uz vēlāku laiku, tad jāsaka, ka Es jau esmu tā pagarinājis šo termiņu. Es jau varu vispār dot ļoti ilgu laiku, bet tad mēs nepaspēsim nodot šo dokumentu apspriešanai plenārsēdē. Man nav iebildumu, ja jūs gribat pagarināt šo termiņu, teiksim, par mēnesi, vai tad varētu arī janvāri. Bet um, es lūdzu tikai līdz 1. oktobrim pagarināt uh, tādā veidā. Uh, mēs varēsim Eh, varēsim ehm, eh, nu, nodrošināt to, ka arī decembrī mēs varēsim izskatīt plenāru sēdē. Un tā tad mēs varētu tiešām arī varbūt tiešsaistē arī iesniegt. Eh, tā tad es uzklausīju FDD nu, priekšlikumu. No sākumā bija 26. septembris, tad DVD gribēja pagarināt brīvdienām, es tagad esmu noteikusi 28. septembris, tagad, ja jūs gribat vairāk. Mm Vai sekretariātam būtu kādi iebildumi pret jauno ierosinājumu? This is the, fol this is the following. Tā tad būs sekojoši. Šobrīd mēs esam plānojuši 9. oktobrī balsot komitejā, bet ja jūs eh, gribat iesniegt ļoti daudz grozījumu, tad nekādā veidā sekretariāts nevarēs apkopot visus šos eh, tekstus. Un tad eh, sanāk, ka Uh, uz plenārsēto varētu sūtīt varbūt decembrī, bet jau tagad es zinu, ka uh, decembra plenārsēdes darba kārtība būs ļoti piesātināta un būs ļoti grūts uh, sekretariātam, būs tik galā ar visu šo darbu gūzmu. Ja būs daži grozījumi, tad būs iespējams, bet ja daudz, tad ir grūti. Bet vai, vai būtu iespējams parakstīt un izmantot mūsu elektronisko rīku, jo tādā veidā mēs varētu arī sasniegt slenārsēs datumu. Labi, darīsim to tā. 1. oktobris pulkstens 12, tad jūsu rīcībā būs visas rītas. Nē, bet, bet vai varētu tomēr izmantot šo elektronisko iespēju. Okay, go ahead. Oh, go ahead. 3 o'clock on. Labi, 1. oktobris 15. Bet, bet vai mēs varam? 84 AM sistēmu, vai mēs varam izmantot to tā? 3, pulkstens 3, 28. oktobris ne par dienu es runāju, bet par iespēju izmantot elektronisko rīku grozījumu iesniegšanai. Secretariat will try. Jā, sekretariāts pacientīsies nodrošināt iespēju sūtīt un elektroniski un saņemt elektroniski grozījumus. Tātad eh, jautājums komisijai, vai mēs varam turpināt līdzīgā garā arī ar mutisko jautājumu. Mutiskais jautājums tātad padomei. Kas par? Atkal tas pats vairākums, kas ir pret? Tautas partija. Kas ir pret? Kas atturas? Tad eh, atkal tas pats vairākums. Uh, kas mm, kas attiec uz padomu, un arī mutiskais jautājums. Tādā gadījumā mēs esam nobalsojuši gan attiecībā uz padomu, gan attiecībā uz komisiju par šo te jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski saistībā ar Vācijas jauniešu aizsardzības biroju darbu. Is... Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir rezolūcija. Mēs jau tik nulkā jau runājām par mutisko jautājumu, bet tagad par rezolūciju. Rezolūcijas priekšlikums par Vācijas jauniešu labklājības dienas darbu. Vai kāds gribētu izteikties par šo jautājumu? Eleonora. Paldies, priekšsēdētē. Par rezolūcijas projektu. ko mēs e, izskatām šajā komitejā. Es uzskatu, ka šim tekstam ir jābūt e, integrējušam, visaptverošam, jo ir ļoti svarīgi tādā visaptverošā kārtā izskatīt visus šos jautājumus, kas ir visi ļoti, ļoti nopietni. Te e, es uzskatu, ka jāņem vērā gan ģimenes tiesību jautājumu, un mēs Eh, runājam par Vācijas jauniešu aizsardzības biroju jugendamt funkcijām. Šis jautājums ir ārkārtīgi pretrunīgs, ir vesela rinda dažādu problēmu. Problēmas aizvien sāsinās, un eh, par to runā un uz to norāda arī vairāk lūgumrakstu autori Ir tīpaši jautājums ir tas eh, ģimenēs, kur bērnu vecāki nav Vācijas pilsoņi. Šeit mēs eh, esam uzzinājuši par diskriminācijas gadījumiem, nežēlīgu diskrimināciju pret atsevišķām personām. Eh, arī tiek īstenot dažādi pasākumi, diskriminējuši pasākumi. To, tas ir no Vācijas iestāžu pusi, tīpaši, kad šīs iestādes vēršas pret vecākiem ārzemniekiem. Jugendamta darbs ir ļoti pretrunīgs, un šeit ir ļoti daudz jautājumu jautājumiem, ir īpaši saistībā ar pārobežu kontekstu. Eh, tālāk eh, runājot par labklājības jautājumu vai par aizsardzību attiecīgām jauniešu grupām, te mēs nedrīkstam aizmirst par riskiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumiem, tiek pārkāptas fundamentālās tiesības, vienlīdzīguma princips, un tas ir ļoti nopietni. Un tad ir arī vesela rinda jautājums jautājumi, kur tiek pārkāpti ģimenes privātuma principi, arī līkumdošana. Šeit ir notikušas dažādas izmeklēšanas darbības attiecībā uz jugemtāmpta darbu, arī, jo īpaši tur, kur bērni nāk no nevācu pilsoņu ģimenēm. Eh, ir runa par Vācijas mm, iestāžu darbu, par pārkāpumiem tur. Šis jautājums ir uzdots gan padomē, gan komisijai. Šīs abas institūcijas ir informētas par situāciju. Ir izveidota arī darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Un mēs arī šajā komitejā strādājam. Mēs Lūgumpraks komitejā esam runājuši par šo jautājumu reizi vien. 2017. gadā mēs runājam un arī agrāk šis jautājums ir mm, pacelts. Jautājums ir par Vācijas dienestu sadarbību, pirmkārt savā starpā, un arī pārobežu kontekstā, kādā veidā viņi darbojas, kāda darbības prakse. Ir konstatēti pārkāpumi, ir atspoguļoti šie te fakti ar statistikas datu apkopojumiem. Un Vēlreiz gribu pasvītrot, ka šeit ir vairāki aspekti, kur bērnu tiesības tiek pārkāptas, kur tiek pārkāptas to vecāku tiesības, kas nav Vācijas pilsoņi, un praksa šāda nav pieņemama totāli nav atbalstāma un arī ir ļoti formāla pieeja. No komisijas puses arī ļoti informāla reakcija. Komisija it kā piever acis uz šo problēmu, ir notikusi izmeklēšana, ir fakti, bet komisija tos neņem vērā vai arī uz, uztver um, diezgan viegli. Ir iespējams tomēr vērsties pret šo fenomenu. Mums ir rezolūcija, mēs esam gatavi iesniegt savus grozījumus. Ir jāstrādā ar ļoti nopietniem jautājumiem. Un tie lēmumi un tās politikas, kas tiek īstenotas mm, ar notiesājušu attieksmi vēršas pret vecākiem, kas nav Vācijas pilsoņi, bet eh, pats stūrakmens ir nepilngadīgo personu aizsardzība šai ziņā. Mēs nedrīkstam ignorēt šo situāciju, ir jābūt eh, sistēmai, kas ir sakārtota, droša un nedrīkst būt nekāda diskriminācijas starp vecākiem vāciešiem un vecākiem nevāciešiem. Šis jautājums ir ārkārtīgi akūts, jo šeit ir konstatēta arī vārdarbības gadījumi, nevis terminējot, bet citā tiesību pārkāpšana. Tāpēc mums ir jābūt ļoti rūpīgiem. Šī rezolūcija ir ļoti svarīga, jo E, te mēs balstamies uz logumrakstiem, daudziem logumrakstiem. Tur ir viena e, daudz, daudz gadījumu, vairāk kā 300, un šī problēma atkārtojas saistīta ar tiesībām e, un cilvēku dzīvi šajā E, šajās e, petīcijās ir e, rakstīts par lieliem pārkāpumiem, šeit ir pārkāpumi pret bērniem, pret vecākiem. Situācija ļoti sarežģīta visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā kontekstā. Un šī situācija vēl jo sarežģītāka ir, jo te ir runa arī par tiesībām un par taisnīgumu. Šeit tiešām mēs runājam par diskriminējušu attieksmi no uh, no eh, Vācijas iestādu pušu. Ir ļoti eh, daudz, daudz gadījumu, kad ir diskriminēšana attieksme pret tiem vecākiem, kas nav Vācijas pilsoņi, man nedzīvo Vācijā. Ļoti daudz lūgumraksti ir saņemti, mm, ļoti daudz eh, ir neskaidri lēmumu attiecībā uz to, ko darīt ar lēmumiem, ko pieņem kādas citas bērnu aizsardzības iestādes citās valstīs. Mm, bērni tiek aizsargāti mūsu tiesību normās, mūsu tiesību hartā un, un un uh, ir arī rekomendācija, ir komisijas uh, darbs, un mēs esam strādājuši komitejā, bet neraugoties uz visām parlamenta darbībām, ļoti maz ir reakcijas, ļoti maz konkrētu darbu, lai tiešām respektētu Brisele 2 bis um, tiesību normas, kas ir mūsu tiesiskuma pamats. Uh, mums ir um, ģimenes ar dažādu, dažādiem vecākiem, kas ir no vienas valsts, no otras valsts, ir 8. pants un 10. pants, un ir jā, jāvēro arī 15. un 16. pants, kur ir runa par kompetento jurisdikciju. Uh, Ja attiecīgā Eiropas Savienības tiesa jurisprudence tā ir jāņem vērā, mēs nedrīkstam būt pretrunā, un šeit ir sistemātiski pārkāpumi daudz gadu garumā, un Eiropas komisijai ir jāspēlē savu lomu, jāuzņems atbildība, un jādara viss, lai um, Briseles divi normas tiktu īstenotas, un ir jārespektē dalību valstu um, tiesību normas, judikatūra. Uh, un e, nedrīkst izdarīt tā, lai cilvēkiem nebūtu cerības, nedrīkst atņemt cerības, jādod iespēja attiecīgi cerību uz atrisinājumu, un komisijai ir jābūt mūsu tiesību sargātājai, un pagaidām komisija savu lomu nav pildījusi apmierošā veidā. Telefons iesvanījās laikam pats par sevi. Par to mēs atvainojamies, saka priekšsēdētāji. Uh, mums vēl ir citi ēnu referenti, bet neviens nav signalizējis par vēlēšanos izteikties, tāpēc es došu vārdu komisijas pārstāvē Līnporn kundzei. Vai arī Sētī kundze. Jūs varat izvēlēties, kurš tad pārstāvēs komisiju. Paldies! Es esmu Valērija Seti, mm, komisijas koordinātora, kas atbild par bērnu tiesībām. Komisija vispirms gribētu pateikties šai lūgumrakstu komitejai par eh, vērību, kas tiek mm, pievērsta šim jautājumam par visu darbu, kas ir ieguldīts, lai aizsargātu bērnu tiesības. Ja mēs runājam par trim punktiem, kas ir atspogļot rezolūcijas projektā, um, kur sākās ar vārdiem komisija tiek aicināta, tātad komisija tiek aicināta veikt um, precīzi pārbaudas un vairāk vārdu datus. Mēs gribētu jums atgādināt, ka ir um, materiālās ģime, ģimenes tiesības um, un šīs substantīvās tiesību normas nav kopienas likumdošana. Uh, tad um, ir Brisele 2A un ir šis Brisele 2 regula ir pārstrādāta, pants 17a regulē datu vākšanas nosacījums. Tomēr šajā jaunajā normā um, nebūs runa par tādu datu vākšanu, kas attiec pilnīgi uz visām ģimenes tiesību normām. Attiecībā uz aicinājumu mainīties vairāk labāko praksi, vairāk organizēt apmācības, šeit ir gribētu jums atgādināt par bērnu tiesību fórumu, ko komisija organizē katru gadu. Un uz šo sanāksmi komisija aicina vairāk kā 300 ieinteresēto. Tie ir speciālisti, kas strādā ar bērnu tiesībām. Šī fóruma galvenais mērķis ir runāt par labāko praksi, mācību mācīties savstarpēji no visiem ieinteresētajiem, um, tiek uh, aicināts amatpersonas no dažādiem sociālajiem dienestiem, no bērnu tiesība aizsardzības iestādēm, no dažādām valstīm. Turklāt vēl darbojas arī neformālā eksperta grupa, arī bērnu tiesību jautājumā, un arī šai darba grupai galvenais darba mērķis ir veicināt labāks prakses apmaiņu, mācīties Un šajā ekspertu grupā ir pārstāvji no visām dalībvalstīm, tiek runāts par jautājumiem, kas interesē visus, eh, runā arī par to, kā darbojas valstu bērnu aizsardzības dienesti. Uh, Un visbeidzot ir um, Eiropas eh, tiesiskuma tīkls eh, civilās un komerclietās. Tur ir ietvars, kas ļauj nodrošināt tiesisko sadarbību eh, dažādos jautājumos, ieskaitot arī vecāku tiesības, bērnu aizsardzību, ja tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanas ietvaram. Šajā struktūrā darbojas arī viedokļa apmaiņa un arī bilaterālās vizītes notiek starp dalībvalstīm. Pēdējais punkts, kur komisija tiek aicināta līdzfinansēt un arī veicināt tādu atbalsta došanu ģimenes lietu izskatīšanā dažādu valstu valsts piedarījumiem. Mēs gribētu atgādināt, ka mums ir tiesību un vienlīdzīguma programma, arī pilsoniskuma programma, un pēdējo gadu laikā mēs esam mēģinājuši stiprināt gan tiesu varas, gan citu praktiķu kapacitāti strādāt ar bērnu aizsardzības un jautājumiem jautājumiem, un mēs esam vērsuši arī uzmanību uz to, ka ir nepieciešama integrēta bērnu aizsardzības sistēma. Tad ir mm, pro programma tiesiskums, tad viena no eh, prioritātēm 2018. gadā ir, eh, ir, ir, ir mērķi veicināt tiesisko sadarbību civil lietās, un tur notiek darbs ar bērnu tiesību aizsardzību, tiek veicināta labāka lietu izskatīšana, kas attiecās uz ģimen, ģimenes tiesībām programmām, un šim nolūkam tiek piešķirts arī finansējums, kas finansē um, cīņu pret bērnu nolaupīšanu, arī mediācijas jautājumiem tiek sniegts finansējums pārobežu kontekstā. Un vispār arī plašākā ziņā šis finansējums tiek izmantots bērnu tiesību aizsardzībai. Lielas paldies par šo informāciju, un tagad došu vārdu citiem deputātiem lūdzu. Then We... Šķiet, ah, Pēters gribētu ko teikt, lūdzu. Nein, nur noch zur, zur Ergänzung wollte ich äh, zu ein paar Argumenten noch sagen. Also, Jā, es äh, gribēju teikt, ka galvenā problēma, par ko jau visu laiku tiek runāts, ir tas, ka bērna intereses ir galvenās. Un mm, lūgumraksts iesniedzējiem nav apmierinoši tas, ka e, bērns nav šīs lūgumraksta iesniedzējs. Jā, es, protams, saprotu, ka tas nav iespējams. E, tādas iespējas, diemžēl, nav, ka bērns varētu šeit e, iesniegt šo prasību. Tad, ja ir runa par Vāciju, tad bērna tiesībām tiesības pārstāv tieši šis te dienests, bērna aizsardzības dienests. Manā kolēģe no uh, Francijas teica, ka bērni tiek nolaupīti viņu vecākiem. Tas nav pareizi. Situācija ir tāda, ka mm, vecāki cīnās par šo bērnu. Un ir ļoti daudz dažādu gadījumu, kur viss tiek atrisināts mierīgā kārtā, taču ja abas puses ir ļoti iecirtīgas un abas apgalvo par savu patiesību, tad uh, ir ārkārtīgi grūti pieņemt kompromisa lēmumu, kāds vienmēr būs neapmierināts. Mm, diemžēl eh, šādas situācijas parādās un eh, tika runāts par eh, šīm problēmām arī pasaulē, tiek pieminētas konvencijas, un, protams, ka vienmēr mums ir jādomā par bērna svarīgākajām interesēm. Vecākiem ir eh, pienākums nodrošināt eh, bērniem pārtiku, bet eh, problēmas ir tādas, ka vecāki mm, strīdās, dažkārt arī izšķirās, un tad pārceļas dzīvot pilnīgi attālinātās vielās, un tad bērna situācija kļūst arvien smagāka. Es domāju, ka mēs šeit neizturamies godīgi pret eh, lūgumrakstu iesniedzēju. Lūgumrakstu komiteja nav tiesa. Eh, šādi jautājumi ir jāizšķir tiesā, un, eh, protams, nav godīgi, ka šādās gadiem ilgās procedūrās vecāki vispār netiek iesaistīti. Es domāju, ka mums ir vajadzīga atklātība un mēs varētu pateikt, ka beigās eh, Brīsele komisija nav kompetentas. Daudz vienkāršāk eh, šo situāciju būtu atrisināt tieši šādā veidā, nevis gatavot rezolūciju. Eleonora, you just have. Eleonora, jūs tikko izteicāties, vai jūs eh, vēlaties tiešām vēl runāt? Mums tiešām nav daudz laika, pavisam īsi. Es uzklausīju komisijas atbildi un varu tikai vēlreiz atkārtot, ka mums ir jāizvērās no pārāk formālās pieejas, ko izvēlējāmies sākumā. Es gribētu zināt, uz kādu bāzi mē, šeit mēs balstāmies, vai tiešām mēs nevaram pat nodrošināt visu nepilngadīgo labklājību Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Mums eh, ir ienākušies ļoti daudz lūgumraksti, un jo īpaši lūgumraksti attiecas uz Vāciju. Mums ir jābūt spējīgiem aizsargāt eh, mūsu bērnu intereses. Komisijai vajadzētu izvairīties no šādas tuvredzīgas attieksmes un vajadzētu papētīt Eiropas Savienības vērtības, par kurām tad mēs īsti iestājamies. Pīteres kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji! Runājot par eh, šo rezolūciju par eh, bērnu tiesībām, man ir radies iespējas, ka mēs iestājamies tikai par vienu pusi. Mēs nezinām, kāda ir šī tiesas lēmuma būtība. Mēs nezinām, kāda ir situācija ģimenē. Mēs pieņemam, ka lūgumraksta iesniedzēja teiktais ir pilnīga patiesība. Līdz ar to mēs esam uzklausījuši tikai vienu pusi. Mēs nezinām, kāds ir otras puses viedoklis. Uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, par ko tad īsti runā šie tiesu spriedumi. Uh, Mums eh, vajadzētu arī saprast, kā šie procesi ir beigušies, vai ir iesniegtas visas eh, pārsūdzības līdz pat eh, Eiropas Savienības tiesai. Protams, mēs šeit iepazīstamies ar ļoti dramatisku situācijas aprakstu, un Iespējams, mums eh, pārmetīs, ka mūsu reakcija nav gana nopietna, bet itin bieži cilvēki eh, savu personīgo situāciju apraksta ļoti dramatiski, un iespējams, ka viņi arī eh, piemirst, pieminēt faktus, kas viņiem konkrētajā brīdī mm, nerunā par labu. Būtu ļoti grūti pārmest komisijai formālu pieju. Eiropas komisija vienkārši nedrīkst izrādīt emocijas šajā jautājumā. Mēs eh, patiešām atrodamies ļoti grūtā situācijā. Iespējams, ka cilvēki šeit uzvarēs strīdā tikai tāpēc, ka viņi izsakās īpaši dramatiski. šajos lūgumrakstos, ko mēs izskatām, mums vajadzētu īpaši papētīt izmantotās procedūras un vajadzētu arī iepazīties ar tiesas spriedumiem. Ļoti bieži lūgumrakstu iesniedzēji ir nobijušies par to, ka zaudēs tiesas prāvā. Mums vajadzētu varbūt atgriezties pie šiem dramatiskiem tiesas aprakstiem, un varbūt mums vajadzētu saprast, ka ne visi šie dramatiskie apraksti pilnībā atbilst patiesībai. Mēs nevaram izlemt bērna likteni balstoties uz kādu emocijām. Paldies, Piteris kundze! Tad eh, noslēgumā varu teikt, ka rez, par rezolūciju var iesniegt grozījumus, un termiņš grozījuma iesniegšanai ir 1. oktobrī 2015. Politikā, tāpat kā modē, dažkārt eh, mazāk eh, izstās daudz labāk. Tagad eh, nākamais lūgumraksts 10, 18 par Štūrovo dabas parku Slovākijā. Lūgumrakstu iesniedzēji ir mūsu vidū Dana Šlokovičs un Zoltaikungs. Lūdzu, lūgumrakstu iesniedzēji, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Došu jums vārdu uz piecām minūtēm kopā. Jūs varat izteikties atsevišķi vai arī tikai viens runātājs. Váženā predsedkiņā, vážení. Paldies, priekšādātāji. Godājami Eiropas parlamenta deputāti, mēs vēlētos jums pateikties par šo iespēju piedalīties lūgumrakstu komitejas sanāksmē, apspriežot uh, lūgumrakstu par Štūrovas dabas parku Slovākijā. Turpināšu stāties uh, ungāru valodā, kas ir mana dzimtā valoda. 2017. gada pavasarī mums tikai trīs dienu laikā izdevās savākt 8000 parakstu par um, atkritumu pārstrādi ar sadedzināšanu. Tātad te ir runa par um, Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas pārēdz atkritumu pārstrādi sadedzinot. Diemžēl šī konkrētā rūpnīca rada ļoti sliktu ietekmi uz vidī. Eiropā var izmantot tikai BAT tehnoloģiju, un tā ir saistīta arī ar negadījumu risku. Tagad uh, uzskaitīšu faktus. Šajā reģionā ir novērojamas ļoti smagas saslimšanas iedzīvotāju vidū. Reģions ir ļoti skaists, tur ir Višegrādā, Donavas upe un dažādas citas skaistas pilsētas. Mums ir arī termiskie baseini un uh, pie mums ļoti nozīmīga ir turisma nozare. Slovākijā mūsu reģions ir vissiltākais. Mums ir vislabākās vīnaudzēšanas iespējas Slovākijā. Tāpēc nebūtu prātīgi izvietot šāda veida atkritumu pārstrādes rūpnīcu. Tā absolūti izmainītu mūsu reģionu un tā arī kaitētu mūsu iedzīvotājiem svarīgām nodarbēm, proti turismam, vīnaudzēšanai un tā tālāk. E, mēs vēlētos jums eh, balstīties, lūgt balstīties uz mūsu tikko pieminētajiem faktiem. Pašlaik pārstrādes rūpnīca vēl nedarbojas, taču investors dara visu, lai tā drīz sāktu darboties. Mēs vēlētos, lai šīs ir, ir, ierīces nesāktu darboties, tāpēc, ka tās uh, ļoti negatīvi ietekmētu mūsu dzīvi. Mēs vēlamies saglabāt mūsu nākotni un vēlamies, lai turpmākās paaudzes varētu elpot tīru gaisu. Jā, izklausās ļoti saprātīgs mērķis. Mēs vēlamies saglabāt resursus nākamajām paaudzēm. Patiešām man izklausās saprātīgi. Vai arī jūs vēlētos par to runāt, lūdzu? Paldies! Paldies, ka iekļāvāt šo tik svarīgo jautājumu jūsu darba kārtībā. Šeit jūs varat eh, redzēt, ka eh, mūsu reģions ir bagāts ar kultūras pieminekļiem, kas ir ieguvuši aizsardzības statusu. Šī ir pirmā Ungārijas vēsturiskā galvaspilsēta, un tāpēc mēs jutāmies šokēti, uzzinot, ka šāda veida atkritumu sadzināšanas rūpnīca tiks būvēta tieši Štūrovā. Mēs uzskatām, ka šī atkritumu sadzināšanas rūpnīca ir pretrunīga no tehnoloģiskā viedokļa. Netiek nodrošināta, nodrošinātas nekādas garantijas, ka tas viss būs droši, tāpat arī nav veikts ietekmes uz vidi izvērtējums. Šī tehnoloģija noteikti nav pati labākā pieejamā tehnoloģija. Tā sevī ietver ļoti nozīmīgus riskus, kas varētu apdraudēt pusi no šī reģiona iedzīvotājiem. Tāpēc Estergomas pašvaldība iejaucās šajā procesā. Darīja to Ungārijas vārdā. Cik tālu esmu informēts, arī lauksaimniecības ministrijas rīcībā ir daudz dažādu dokumentu. Es vēlētos norādīt, ka 21. gadsimtā nav iespējams pilsētā, kur dzīvo ļoti daudz ungāru izcelsmes iedzīvotāju, būvēt šāda veida rūpnīcu neinformējot par to pamatiedzīvotājus. Mēs par to visu zinājām tikai sagadīšanās pēc. Párkány égető, ezt állítjuk szembe. Cik tā mēs esam informēti, varētu izveidot eh, tikai 17 amatus, uzbūvējot šādu atkritumu sadedzinātavu. Domāju, ka tas ir absolūti nepieņemami. mēs varētu atkal savākt 8000 parakstu. Tāpēc lūdzu palīdziet mums pielikt punktu šādas sadedzinātavas būvēšanai. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka šī noteikti nav modernākā pieejamā tehnoloģija. Paldies! Es jūtos apjukusi. Protams, ka man vajadzēja dot vārdu komisijai. Mikēlsenes kundze. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies lūgumu rakstu iesniedzējiem par viņu attāliem paskaidrojumiem. Es varu te teikt, ka projektam um, saskaņā ar uh, ietekmes izvērtējumu direktīvu ir jāveic ietekmes uh, uz vidi iet novērtējums, tas pat labāk tiek veikts, un šai novērtējumā jāņem vērā jāsniedz tātad iespēja iedzīvotājiem sniegt savus komentārus par projektu un kad tiek pieņemts lēmums par eh, šīs eh, dedzinātās iestādi, tad ir jāpra, jā, jātaino, ka sabiedrības viedoklis ir ņemts, ņemts vērā pieņemot lēmumu. To vēlējos sacīt, ka ietekmes izvērtējums eh, pat labam tiek veikts un tikai tā tiek pieņemts lēmums. Uh, tiek sniegta atļauja izbūvēt šo instalāciju. Un arī pēdējo galīgo lēmumu pret to var iesniegt apelāciju iedzīvotāju nacionāla līmenī, un tas būtu tad visefektīvākais veids, kā to darīt. Tad vēlos apliecināt, ka tiešām te runa par uh, atkritumu dedzinātavu, un uh, tā ir pakļaut ļoti stingriem noteikumiem, uh, attiecībā uz šīs uh, dedzinātavas uh, izmantošanu, uz to, cik uh, liels var būt piesārņojuma īpatsvars augsnē un ūdenī un kādi varbūt kaitīgo vielu radītāji. Tikai tad var uh, izmantot šo Um, dedzinātavu. Jūs pieminējāt, ka ir jāizmanto vislabākās pieejamās tehnoloģijas. Jums ir taisnība, saskaņā ar direktīvu ir tāda prasība. Mēs nevaram uh, izvirzīt prasību par kādas vienas tehnoloģijas izmantošanu, taču operatoriem ir jāņem vērā vesela virkne tehnoloģija, kas ļauj samazināt emisiju līmeņus, kas varētu būt kaitīgi iedzīvotājiem. Pat labāk! Komisija izstrādā tām nozarēm, uz kurām attiec šī direktīva, tā saucamos īstenošanas lēmumus attiecībā uz BTA secinājumu, uz labāk, vislabākajām pieejamām tehnoloģijām. Un uh, saskaņā ar direktīvu jau šādas prasības ir spēkā. Pirmais uh, likumprojekta uh, uzmetums tiks apspriests pavasarī ar iesaistītēm pusēm, un arī tad jums būs iespēja iesaistīties šajā procesā. Un komisija ir paredzējusi vēl stingrākus emisiju līmeņus šāda veida iekārtām, un šos secinājums gaidāms pieņems e, nākošā gada beigās vai 2020. gada sākumā. Kā jau es teicu, tiks pieņemti vēl stingrāki uh, rādītāji, un četru gadu laikā pēc šo prasību publicēšanas iekārtām būs jāpielāgojas, lai varētu izpildīt stingrākās prasības. Ja šī iekārta, par kuru jūs runājat, vēl nedarbojas šo jauno pieņemto secinājumu laikā, tad tai tūlīt pat izbūves procesā jau ir jā. Ja jāizpild jaunās prasības. Ja jūs iejaucaties šās procedūras atbilstošajā brīdī, tad ir iespēja jums nodrošināt, ka dedzinātā ne tikai atbilst pašreizējām prasībām, bet arī ar stingrākām prasībām, kas pat labāk tiek gatavotas. Paldies! Thank you! Very... Lielas paldies! Un tagad dosim iespēju deputātiem izteikties. Čaki kungs, lūdzu. Ďakujem pekne, pani predsednička budem hovoriť po slovensku. Paldies priekšsēdētā. Es runāšu slovāku valodu. Vispirms mēs augstu vērtējām lūgumrakstu iesniedzēju darbību un arī komisijas ieskatu. Komisija izvērtē situāciju ļoti atbilstoši. Runā arī par tehnoloģiskiem jauninājumiem, un tiek arī paskaidrots, kā šīs tehnoloģijas tiks izvērtētas nākotnē. Es izskatīju visu materiālu un uh, pievienotos dokumentus, un esmu atklājis piecas strīdīgas punktus. Pirmkārt, tehnoloģija un nākotnes izvērtējums no Eiropas komisijas puses. Es domāju, ka mums nevajadzētu šo punktu novērtēt par zemu. Vēl viena lieta ir Uh, pašreizējo tiesības aktu pretrunība, pretruna salīdzinot ar gaidāmajiem tiesību aktiem. Treškārt, uh, ainavas uh, izjaukšanas problēma. Šo ainavu apmeklē cilvēki no visas pasaules, ja tā ir UNESCO mantojuma vieta. Uh, Un tad es, eh, man ir bažas par to, ja mēs tādas investīcijas veicam, kāpēc tas ir jāveic šajā brīnišķīgā ainavā. Un te pastāv arī konflikts starp sabiedrības interesēm un kādas vienas grupas interesēm. Es uzskatu, ka mums būtu jāatbalsta sabiedrības interesi šajā jautājumā, jāuzskata tās par galvenajām, salīdzinām ar nelielas investoru grupas interesēm. Un piektkārt, uz to norāda arī lūguma rakstiesniedzēji, proti, ka nepastāv īstenas diskusijas starp uh, varas iestādēm un iedzīvotājiem. Manā skatījumā interesanti ir tas, ka tūkstošiem iedzīvotāji ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, neatkarīgi no tā, kurā robežas pusē viņi dzīvo. Tā ir runa par iedzīvotājiem abās valstīs, Ungārijā un Slovākijā. Uh, Un šai sakarā man ir trīs ierosinājumi priekšsēdētājs kundze. Mēs varētu nosūtīt lūgumu rakstu mūsu tehniskajai komitejai Eiropas parlamentā. Tā tad būtu vides aizsardzības komiteja, un tad mēs varētu lūgt viņu atzinumu par šo lūgumu rakstu. Otrakārt, mēs varētu uzrakstīt vēstuli Slovākijas vides ministrijai un lūgt, lai tās sniedz savu nodomu, savus plānus vai nostāju par šo jautājumu. Un nu, tāpat es ierosinu turpināt mūsu darbu, uh, sekojot, kā attīstās li norm, likumdošanas process, uz kur norādīja Eiropas komisija. Tātad, rezumējot, aicinu saglabāt šo lūgumu rakstu kā skatāmu, līdz situācija noskaidrojas, un es ceru, ka saņemsim atbildes no visām iesaistītajām pusēm līdz nākošā gada sākumam. Tad varēsim atgriezties pie šī lūguma raksta. Mūsu rītsubā būs atbilstoša informācija, varēsim pieņemt atbilstošu lēmumu. Paldies! Paldies, Pāvils, priekšsēdētāji! Helveņīkums, lūdzu. Kā jūs izrunājat jūsu vārdu? Jautā priekšsēdētāji. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu ungāru valodā. Es esmu vides komitejas loceklis, tāpēc vēlos pieminēt faktus, nevis emocijas. Es esmu arī lūgumrakstu komitejas loceklis, un līdz ar to man bija iespēja iepazīties ar šo lietu. Saskaņā ar pašreizējiem plāniem šīs, eh, šī izbūve dedzināt 22 tonnas eh, atkritumu pilsētas centrā pašā projekta sākumā investors nesniedz informāciju pilsētām un ciematiem šajā reģionā, kaut arī tāda bija obligātā prasība. Un, kad komisija runā par dažādajiem plāniem, tad mums jāatgriežas pie šī fakta. Apspriešanās nenotika, šī apspriešanās ir jāsāk, un tikai tad mēs varam runāt par citām lietām. Kā jau teicu, Eh, izvietojumu vieta būtu eh, papīra fabrika un eh, vēju dēļ gaidāms piesāņojums gan Slovākijai, gan Ungārijai, un tas skartu daudz pilsētas un ciemats, te es sīkāk vairs nestāstīšu. Vienkārši skaidri jāsaprot, ar ko mēs šeit saskaramies. Šajā vietā tiktu izmantoti, izmantot bioloģi, biolīze, uh, kā tehnoloģiju, un saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem tas tad būtu uzskatāms par atkritumu incinātoru, jeb dedzinātavu. Slāpekļa oksīds, eh, eh, oglekļa monoksīds un eh, citi toksis, citas toksiskas vielas nonāktu gaisā. Vairāk kas fabriks jau strādā, darbojas šai reģionā, piesārņo vidi, Tā tad vēl jauns insinjātors vēl vairāk kaitāt vidē. Līdz ar to nesaprotu, kā varētu piešķirt atļauju šādai mm, iekārtai, kas apdraudētu 40 tūkstošu iedzīvotāju tajā reģionā un apdraudētu arī uh, Um, iespējas turpināt audzēt vīnu šai vislabāk uh, vīna audzēšanai pielāgotajā reģionā Slovākijā. Esmu sagatavojis arī rakstis jautājumu komisiju, saņēmām atbildi, kuru es nevēlos šeit uh, nolasīt, taču acimrazot, komisija nedomā, ka šī ir nopietna problēma. Manā skatījumā tas vienkārši nepieņemam. Vietējie iedzīvotāji piedalījās protesta akcijās un var jau tagad paredzēt, kāda veida apdraudējums izrietētu no šīs, no šī, šīs dedzinātavas. Tā ir tipiska pārobežu absurda situācija un ir rūpīgi jāpārbauda to, kas šeit tiek darīts. Tāds ir mans viedoklis. Paldies. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Jūs vienmēr varat paļauties uz Eiropas institūcijām, ka tās. Tas iestāsies par vides prasību ievērošanu. Labi, tad tagad atgriezīsimies pie lūguma rakstiesniedzēja. Ak tā, eh, Pēters, arī jūs vēlaties izteikties. Eh, geben, wir... Jā, man būtu tāds neliels ierosinājums. Mēs līdzīgos gadījumos arī esam līdzīgi rīkojušies, un mani jo īpaši iespaidoja tas, ka lūgumraksts iesniedzēji teica, ka viņi tikai sagadīšanās pēc ir uzzinājuši par šo projektu. Uh, Es domāju, ka te varētu iesaistīt arī NV komiteju. Šeit nepastāv tāds uh, apusējas informācijas uh, sniegšanas pienākums, bet varbūt uh, NV komiteja varētu par to padomāt. Ja šeit ir runa par pierobežas reģionu, tad varbūt ir jāinformē arī otra puse. Jā, šī informēšana ir obligāta tāda, kad tas ir dabas um, aizsardzības um, reģions, bet uh, Eh, varbūt abām pusēm vajadzētu eh, veidot, eh, pasūtīt šo vides ietekmes izvērtējumu. Šķiet, ka atbildība gulstas uz Slovākijas pusi. Ja privātā jomā es, piemēram, kaut ko būvēju pie uh, sava kaimiņa uh, žoga, man viņam ir jājautā atļauja. Uzskatu, ka uh, šī ir problemātika, uh, par ko mums ir jādomā, jo šāda būvniecība bez robežām starp valstīm uh, ir labāk jāregulē. Varbūt priekšsēdētājs kundze varētu to ņemt vērā. Varbūt uh, mēs varētu no parlamenta puses uh, uz to norādīt. Mēs redzam, ka uh, valībvalstis nespēja norganizēt būvniecību uz savām robežām, ja ne, nav uh, dabas lieguma, kas atrodas abās valstīs. Paldies, Pīter. Es domāju, līdz ar to esam noslēguši to deputātu loku, kas vēlējās izteikties, un aicinu lūgumu rakstu iesniedzējus uh, uzstāties komentējot to, ko teica kolēģi. Jūs rīcībā divas minūtes. Köszönöm szépen. Uh, Paldies, priekšstādātājs kundze. Vēlreiz vēlos vērsties pie jums ar lūgumu. Lūgums ir šāds - pamatojoties uz argumentiem, kuru šeit izskaņē, lūdzam jūs risināt šo jautājumu, jo kaut arī šī dedzinātāja vēl nedarbojas, investors dara visu, lai sāktu šīs iekārtas darbību. Mēs vēlamies vērsties pret to, vēlamies, lai šis projekts tiktu pārtraukts, vēlamies izvairīties no visas negatīvās ietekmes, kas varētu būt uz mūsu veselību un dzīvību. Mēs vēlamies saglabāt šo reģionu tīru. Un tā mēs vēlamies palīdzēt mūsu nākotnes paudze. Arī es vēlos visam īsi reaģēt. Liels paldies par jūsu uh, viedokļiem, jūsu sacīto. Jā, es uzskatu, ka tas ir vienkārši absurdi, ka nepastāv dialogs, apspriešanās starp abām pusēm robežs, viņa pus robežas. Tas nozīmē to, ka atbilstoši tiesību akti netiek īstenot, mēs esam pret piesārņojumu. Paldies! Liels paldies! Mēģināsim noslēgt šo jautājumu. Lūgumraksts tiesnedzēja ļoti gudri to teica. Šis ir pārobežu jautājums, jo gaiss un ūdens jau nav pakļauti robežām. Tas ir ļoti labs simbolisks temats, kā mums tas ir jārisina Eiropēskā garā. Tāpēc es domāju, mums jārīkojas šai gadījumā šādi. Saglabāsim lūgumu rakstu kā skatāmu jūs sacījāt, ka mums ir e, e, jāpieprasa atzinums no vidas komitejas. Nu, patiesībā mēs jau janvārī tā darījām, lūksim, lai tiek sniegts arī rakstisks atzinums komiteja un, protams, nosūtīsim vēstuli Slovākijas valdībai. Un saglabāsim ciešu saziņu ar komisiju, jo komisija ir līgumu sargātāja Un šis ir jautājums, lieta, kurā daudz cilvēku cietīs. Jā, ne, nepieliksim tam punktu. Un vēstulē norādījis, cik svarīgi ir īstenot vīdes, ietekmes uz vīdu novērtēju, novērtējumu, kas atbilst Orhūzas konvencijai. Cilvēki, kuru šis projekts skārs, ar viņiem ir jāapspriežas. Es domāju, šis ir viens no jautājumiem, kas mums tiešām būtu jāuzsver šai vēstulē. Tātad tā mēs rīkosimies, vai viss piekrīt? Labi. Liels paldies! Lai jums drošs ceļojums uz Slovākiju un uz jūsu skaisto Eiropas nostūri. Tagad pāriesim uz nākošo darba kārtības punktu - faktu vākšanas braucies uz Donana Nacionālu parku, kas notika pirms tikai dažām dienām. Mums bija lielisks delegācijas vadītājs Čakie kungs. Esmu priecīgi jums dot vārdu izteikties par šo apmeklējumu. Lielas paldies! Es runāšu ungāru valodā. Mēs pavadījām trīs dienas Spānijā. Un mm, mm mums bija ļoti interesanta programma tur, tāpēc vēlos pateikties uh, sekretariātam par šī apmeklējuma organizēšanu, pateicos arī mūsu padomdevējiem par viņu veikto darbu. Mēs tikāmies ar lūgumrakstu iesniedzējiem, tāpat tikāmies ar vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Seviljā. Problēma, problēma ir četri aspekti saskaņā ar manu izpratni. Ir ļoti skaists dabas parks šajā vietā, un tas tagad tiek veidots, tā sakot. Šajā Nacionālajā dabas parkā pastāv vairākas eh, problēmas saistībā ar vīdi. Pastāv draudi, kā tiks piesārņota vide, ar to ir uh, liela problēma, un otra problēma arī ir smaga Spānijā. Spānijā un tajā reģionā ūdens ir problēma problēma. Ūdens resursu izmantošana ir jāizsako, te runa arī par nelegālu ūdens izmantošanu. Ir nelegāli sakas, kas tiek izmantots, un šajā reģionā norisinās arī lauksaimnieciskā darbība. Taču nelegālie ūdens uh, iegūšanas veidi paņem prom ūdeni no citiem reģioniem, līdz ar to uh, ir augi, kas iet bojā, jo tiem trūkst ūdens. Un varas iestādes un Spānijas valdības pārstāvi sacīja, ka nelegālam ūdens izmantojumam ir jāpieliek punkts. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju 350 akas jau ir slēgtas un ceram, ka tas notiks arī nākotnē. Ūdens pārvaldību var turpināt tikai legālā, regulētā veidā šajā reģionā. Nākošā problēma ir vēl smagāka. Kā jau teicu, te ir runa par Nacionālo dabas parku. Un tur šajā reģionā tiek iegūta gāze saskaņā ar ar eh, tiesību aktiem, vairums resursu jau ir eh, izsmelti, taču eh, darbība turpinās. Tomēr šeit pastāv problēma. Te ir runa par strateģiskām gāzes rezervēm. Tiek uh, importēta, sašķidrināta gāze no Āfrikas, uh, tā tiek transportēta pa gāzes vadiem. Uh, un uzņēmums pieņēma lēmumu, ka šīs strateģiskās gāzes rezerves tiks glabātas šajos kontinenos, tādās kā alās, kas atrodams Nacionālā parkā. Šī problēma ir tiešām ļoti nopietna. Šajā reģionā var arī notikt zemestrīces, un līdz ar to var izraisīties arī dabas katastrofa. Ceturtā problēma ir lauksaimniecība un lauksaimnieciskā darbība šajā reģionā. Ārpus Nacionālā dabas parka, un mēs runājam šeit par ļoti labas kvalitātes augsni, tad norisinās uh, pastiprināta lauksaimnieciskā darbība, un šī darbība. Uh, turpinās arī Nacionāla dabas parkā. Tam ir vajadzīgs ūdens un tā uzskatām par iejaukšanos dabas uh, stāvoklī. Tātad uh, šī, šis ir uh, nopietns jautājums. Mani pārsteidza tas, ka vietējā valdība Andalūzija un Seviļa uh, visu šo lietu pārņēma diezgan līdzīgi. Tātad viņu viedoklis ir līdzīgs, kā mums mainījās eh, režīms, notika politiskas pārmaiņas, un jaunais lauksaimniecības ministrs ir atklāts, un viņš pieņēma mūsu argumentus, uzskatīja tos par spēkā esošie. Tātad mūsu sarunas noritēja veiksmīgi, un mēs arvien palikām pie faktiem. Mēs arī tikāmies ar ekspertiem Un šie eksperti paskaidroja, kā viņi izmeklēja dažādās problēmas šajā reģionā. Lielākā problēma bija konflikts starp eh, ģeoloģijas ekspertiem vietējā un nacionālā līmenī. Tā bija liels uh, konflikts starp uh, abu līmeņu ekspertiem. Ja notiek zemestrīce, tad tas varētu būt uh, eh, 3,5 punkti pēc Richtera skalas, tāds šis nav augsta riska reģions, bet nacionālajie eksperti teica, ka pastāv liels zemestrīces, stiprs zemestrīces risks, un viņi baidās par to, ka ja šajās alās, šai reģionā tiek glabāta gāze, tad tas varētu izraisīt eroziju un līdz ar to varētu izraisīt arī zemstrīces. Tā kā nav šaubu par to, ka dažādu līmeņu eksperti nepiekrīt, eh, nav viensprātis par situācijas bīstamību. Uzņēmums izmantoja tādu kā uh, trika gājienu. Pavisam bija 16 eh, pazemes gāzes rezervuāri, un tie, eh, tie tika sadalīti četros daļās. Viena gāzes rezerve zināmā reģionā bija gana maza, lai atbilst visām prasībām un noteikumiem, un tātad šo gāzi glabātu nacionālās varas iestādes apstiprināja bet nevalstiskās organizācijas un Seviļas vietējā valdība un iedzīvotāji ir pret šiem gāzes konteineriem vai rezervāriem. Tātad šis ir ļoti strīdīgs jautājums. Nākošajā dienā mēs apmeklējam pašu Nacionālo parku. Tā ir, tas ir ļoti skaists Kaut arī tagad ir sausais periods šajā parkā, mēs visi neredzējām. Piekdien mēs tikāmies ar Spānijas valdības pārstāvjiem Madridē, kā jau es teicu, bija interesanti, ka bija notikušas politiskās pārmaiņas Spānijā, un jaunā uh, valdība bija diezgan pielaidīga, viņa pieņēma mūsu argumentus, atbildēs mūsu jautājumu, tātad visumā var teikt, ka man ir cerība, ka var sagatavot uh, pamatīgi dokumentu ar konkrētām rekomendācijām, tad es ceru, ka mēs varam par to balsot nākušā gada sākumā. Tātad vēlreiz vēlos visiem, kas piedalījās šais diskusijās, pateikties, un es esmu tiešām cerību pilns, ka mums izdosies saglābt šo Nacionālo parku. Liels paldies! Jūs esat tas, kam vēlos pateikties, ka vadījāt šo delegāciju. Marcelēsi kungs lūdzu. Muchas gracias, eh, presidenta. Y primero, muchas gracias al. al... Liels paldies! Vispirms eh, visiem, kas piedalījās delegācijā, paldies delegācijas vadībai un paldies par kopsavilkumu. Es gribēju piebilst iepriekš minētajam. Vispirms bija sanāksme ar vīdes ministrijas pārstāvjiem, un ši, šī sanāksme bija ļoti laba, un mēs ieguvām ļoti daudz svarīgas informācijas, svarīgas e, mūsu misijai. Mēs redzējām un sapratām, ka gāzes iekārtu izbūve tas nav strateģisks pro, projekts. Un tagad Spānijas valdībai ir e, problēma ar uh, kompensācijas izmaksām, kompensāciju pieprasa uzņēmēji. Es domāju, ka mūsu loma bija pozitīva. Mēs izteicām atbalstu uh, valdības iestādēm un mēs, mēs arī palīdzējām atrisināt šo problēma ar projektu Nacionālā parkā, Donants Nacionālā parkā, kā arī izteicām savus domas par kompensācijas jautājumu. Šeit bija ļoti daudz jautājumu, arī ūdens jautājums. Par to arī runāja delegācijas vadītāji, un es domāju, ka mēs ar savu klātbūtni arī varam kaut kādā veidā palīdzēt. Uzskatām, ka Nacionālajā parkā ir milzīgi daudz dabas bagātību. Mēs konstatējam vizītes laikā arī pašvaldību gatavību iesaistīties problēmu risināšanā, un, protams, arī centrālā valdība ir gatava. Uh, Uzskatām, ka no parlamenta mēs skaidri parādījām savu iespēju arī izrādīt palīdzību tādā veidā, arī sakārtojot dabas jautājumu. Šis parks ir arī nozīmi uz apkārtējās teritorijas attīstību. Un tāpēc es gribu vēlreiz pasvītrot, ka šī vizīte bija ļoti, ļoti veiksmīga. Un mēs arī rakstīsim ziņojumu, kas eh, cerams, ka palīdzēs arī logumrakstu iesniedzējiem eh, atrisināt norādījās problēmas priekšsēd. Es vairs neredzu nevienu deputātu, kas gribētu piedalīties šajā diskusijā. Līdz ar to mēs esam uzklausījuši delegāciju vadības viedokli par to, kas notika un kas neīpaši notika. Tālāk bija arī faktu vākšanas brauciens uz Lusātiju Vācijā. Brauciens notika februārī, un arī tur Čakīkungs bija delegācijas vadītājs, un es gribētu eh, dot vārdu, bet īsāk lūdzu, jo īsāk jūs izteiksties, jo vairāk pateicīgi mēs būsim jums. Nu, paldies, es tiešām izteikšos īsi, jo mēs jau esam runājuši par šo braucienu jau divas reizes. Te ir jautājums par oglēm, ko izmanto rūpnieciskiem nolūkiem. Šeit ir parādījies konflikts ar vietējo vidi, kultūras tradīcijām, ogļu izmantošana negatīvi ietekmē apkārtējo vidi. Mēs esam uzrakstījuši arī ziņojumu, par to mēs esam pateicīgi arī sekretariātam. Mēs apspriedāmies ar Vācijas kolēģiem, bet Vācijas kolēģiem arī bija tikai divi papildinājumi. Uzskatām, ka ziņojums ir ļoti labs, lieliski uzrakstīts, profesionāls, un 9. oktobrī mēs esam gatavi par to balsot un esam esmu gandrīz pārliecināts, ka par to nobalsos tā, kā mēs to gribam. Ždanoks kundze bija šīs delegācijas sastāvā, viņa vairs nav uh, deputāte, um, bet uh, Mārgarita Aukens kundze, varbūt jūs varat kaut ko pateikt Ždanoks kundzes vietā. Jā, es arī biju delegācijā. Um, jāsaka, ka te nedaudz eh, ir novēlot šis jautājums, un arī ziņot par to ir varbūt nedaudz par vēlu. Eh, brauciens notika februārī, eh, katrā ziņā laiks ir pagājis, ziņojums ir ļoti detalizēts. Mēs arī pabeidzām ar tādu labu rezultātu, varētu teikt, un es gribētu pasvītrot vai pateikt, ka es esmu izstrādājis grozījumu, to es iesniegšu, cerot uz kompromisu. Es gribu stiprināt tekstu. Un es personīgi biju ļoti pārsteigta, pat šokēta, redzot, ka tur praktiski nebija nekādas institīvas, nekādas gatavības uh, um, risināt šo izaicinājumu, kas ir saistīts ar nākotni. Tika izmantotas brūnogles, cik mēs neesam runājuši par um, sociālo-ekonomisko šoku, par austrumvācijas jautājumiem. Mēs runājam par to, kas noticis ar vecajām darba vietām, kā tas ir ietekmējis ekonomiku. Un tagad es biju pilnīgi pārliecināta pa, par to, ka tagad mums ir jārunā par šo izaicinājumu. Tā vietā, lai risinātu, tiek rakstīts lūgumraksts, kas uh, atkal norāda šo šokējošo situāciju un iedzen cilvēku šokā. Mēs redzējām uh, šo piesārņojošo uh, sistēmu, mēs aprunājamies ar vietējiem iedzīvotājiem Un es personīgi domāju, ka mums ir jāraksta mm, stingrāk varbūt šis teksts, lai būtu vairāk mm, tāda vērības uz šo rajonu nākotnē, lai būtu vēlēšanās uzlabot šīs vecās, novecojušās tehnoloģijas, vecas tehnoloģijas, kā tiek iegūts brūnoglis. Un tas ir viss ļaunākais, ko šobrīd mēs varam vispār darīt, ņemot vērā mūsu lielos enerģētiskos izaicinājumus, arī vēlēšanos ietaupīt energoresursus. Par šo tēmu es esmu izstrādājis grozījumu, ko arī iesniegšu. Ļoti ceru, ka komiteja to atbalstīs. Mēs esam atbildīgi mūsu mm, pilsoņu priekšā, esam atbildīgi par nākotni, tāpēc mums ir jārīkojas izlēmīgāk. Paldies! Un par šo eh, varam teikt, ka rekomendācijai eh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir tikai angļu valodā 26. septembris 2015. Tas ir trešdien, tad trešdien 15. pulksten trijos. Un tad mēs varēsim balsot arī 9. oktobrī par šo tekstu. Vai komisija gribētu vēl kaut ko piebilst? Paldies priekšsēdētāji. Jā, komisija eh, ir iepazinusies ar ziņojumu projektu un rekomendācijām. It īpaši mūs interesē sestā rekomendācija par Eiropas Savienības vides likumdošanas īstenošanu, piemēram, vides, um, ūdens, ūdens ietver direktīva, pazemes ūdeņu un dzermā ūdens direktīva. Un tās minētas tur, un mēs eh, arī rakstīsim savu rakstisko atbildi pēc izvērtējuma, ko veiksim. Paldies, līdz ar to mēs varam mm, arī pabeigt mm, šī punkta izskatīšanu, un mm, turpināsim runāt par nākamo faktu vākšanas braucienu, kas notika maijā. Tas, bija, tas bija brauciens uz Famagustu Kiprā un jūs priekšā ir faktu vākšanas ziņojums. Es pati biju šīs delegācijas vadītāja. Faktiski delegācija bija ļoti liela - pieci deputāti um, pilnā, ar pilnā pilnvarām un trīs eksoficio. Un logumraksta autori arī bija mums kopā, un arī šodien ar mums viņi ir. Un, eh, Loisas Afings Stīves, jūs sveicu šeit šodien ar mums ir tik ļoti daudz, ko var izlasīt ziņojumā. Es eh, centos šo ziņojumu balstīt uz faktiem, lai tas būtu ļoti precīzs, bet eh, ir jāsaka, ka pirms desmit gadiem jau tāda lūguma rakstu komitejas pārstāvja bija devušies eh, faktu vākšanas braucienā uz Famagustu. Un šīs dienas, šodienas kontekstā vienīgā lieta, ko gribētu atzīmēt, ir ir tas, ka laiks jau ir, jau ir izsmelts, ir jāmeklē risinājums, jo cilvēki abās salas pusēs jau ir aizmirsuši, kā runāt kopīgu valodu, kā kopā dzīvot, un ja mēs gribam tādu visaptverošu risinājumu, tad tādu risinājumu kļūst e, atrast aizvien grūtāk, uz, izaug jaunās paudzes, un paliek aizvien mazāk cilvēku kas atcerās, kā tad izskatījās Kipra pirms 1974. Eh, gada okupācijas. Eh, cilvēki daudzi ir jau miruši, eh, joprojām ir arī bēgļi no šīm teritorijām, kas dzīvo Eiropas Savienības centrā. Tātad faktu vākšanas brauciens bija ļoti delikāts uzdevums, arī ļoti emocionāls pasākums. Un arī uh, ļoti informatīvs brauciens. Es uzskatu, ka šī vizīte bija ļoti veiksmīga, ir izstrādātas eh, rekomendācijas un pilnīgi skaidrs, ka Turcija absolūti ignorē Eiropas parlamenta rezolūcijas. Viņiem pilnīgi vienalga, viņi nedzird ko mēs eh, sakām, un tāpēc ir eh, nepieciešams nedaudz sāsināt mūsu spiedienu, un tāpēc šoreiz mūsu ieteikumos mēs aicinām Eiropas komisiju un augsto pār, pārstāvi Eiropas eh, drošības jau, nu, ārpolitikas jautājumas. Mēs arī aicinām padomi. Uh, Eh, tālāk virzīt jaunu rezolūciju ANO drošības padome, un caur šo rezolūciju mēs aicinām ieviest jaunas sankcijas pret Turciju eh, par to, ka Turcija veic agresīvas aktus pret Eiropas Savienību vidusjūras reģionā. Ņemot vērā ka šeit ir pretruna ar divām rezolūcijām. Tā ir 550 no 97 un 787 no 92. Tā tad tā ir ļoti tāda plaša rezolūcija un daudz ieteikumu, un mēs runājām vienā balsī faktu vākšanas braucienu laikā. Un tagad es gribētu dot vārdu. Es redzu, ka ļoti, ļoti daudz deputāti grib izteikties par šo jautājumu, bet eh, saskaņā ar iekšējiem noteikumiem vispirms došu vārdu papadākisa kungam, eh, kas arī piedalījās šajā faktu braucienā. Paldies, priekšstādātājs kundze! Vēl vienu reizi vēlos jūs apsveikt ar to, ka jūs nevainojami organizējāt uh, apmeklējumu Famagustā. Kā zināt, man uh, ir īpaša interese šai lietā, jo es esmu no Famagustas tas, ko varējām piebilst eh, rekomendācijās, un es domāju, mums ir pienākums tās īstenot, ir tas, ka famagurs jautājums ir Eiropas jautājums, un mums tas ir jānosūta sarunām, jāpanāk, lai tas tiek sarunāts, eh, tikt apspriests Eiropa padomē tajā brīdī, kad Turcija vēlas atjaunot savas attiecības ar Eiropas Savienības. Uh, ar Eiropas Savienību un vēlas tikt pāri savam strupceļam. Es domāju, tā ir vienreizēja iespēja, lai tiktu izdarīts spiediens, lai Famagustas pilsēta tiktu atdota tās likumīgajiem iedzīvotājiem, atšķirot šo jautājumu no citas problemātiskas saitīs ar Kipras jautājumu. Mums ir jāizdara spiediens, lai uh, Famagustas jautājums tiktu pēc būtības apspriešai līmenī. Paldies! Paldies, Hadzi Georgiju kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms vēlos pateikties jums personīgi. Jūs bijāt par vadītāju ļoti plaši apmeklētam apmeklējumam. Famagustā pateicos ar Eiropas parlamenta deputātiem, kas piedalījās šai vizītē, un es domāju, ka ar saviem paziņojumiem viņi apliecināja, un arī mēs uzklausījām citu sacīto, kas ļāva secināt, ka lielā mērā viņi saprata, ka te ir runa tikai par Kipras jautājumu, bet kāda ir situācija konkrēti ar šo norobežoto Eiropas Savienības pilsētu. Vēlos pateikties arī Luizam Aksentiju kungam, kurš mums bija ārkārtīgi izšķiroši bez viņa lūguma raksta, ko viņš iesniedz pirms vairākiem gadiem. Uh, šis apmeklējums atkal nevarētu notikt. Un pateicos arī visiem Kipras iedzīvotiem, kuri par spīti savām grūtībām, jo tā bija darba diena, kad mēs apmeklējām Famagustu, un viņam nebūtu nebija viegli pamest savas darba vietas, um, lai sniegtu mums savu atbalstu par spītām simtiem cilvēku mūs atbalstīja, mūs pavadīja mūsu apmeklējuma laikā. Es domāju, ka Eiropas parlaments var darīt kaut ko vairāk lietas labā jo mums nav jāstāsta cilvēkiem meli. Nu, jau 43 gadi ir pagājuši kopš Turcijas iebrukuma, un būtu meli apgalvot, ka pārteicoties mūsu apmeklējumam, ir uh, veidojusies jauna iespēja šo pilsētu atgūt. Gluži otrādi, 74 gad, 74. Eh, gadā notika Turcijas iebrukums un uh, cilvēki, kas ir uh, dzimuši, auguši famagustā, kļūst arvien mazāk. Mans kolēģis Papadaks jau šo to pieminēja, un es domāju tāpat, ka mēs varam pieprasīt no Eiropas uh, uh, uh, Uh, augststāvošām personām, lai viņām tiek sniegt iespēja apmeklēt Famagustu. Uh, tā es jau esmu runājis ar komisāru Hānu, lai viņš pieprasa, lai viņš var apmeklēt Famagustu. Jā, var saņemt atbildi, nē, taču, lai Eiropas Savienība katru dienu apliecina to, ka Famagustē Eiropas Savienības pilsēta un ka nedrīkst Turcija nelaist uh, Eiropas pilsoņus uh, šai viņu pilsētā, jo pilsēta ir neapdzīvota, tas ir apkaunojums Eiropas kultūrai. Tieši tāpēc, ka šajā pilsētā atainojas liela daļa Eiropas vēstures, jo tur ir eh, gan uh, gan dievnami, gan uh, pieminekļi. Es uzskatu, kāpēc šīs vizītes nav pieļaujams, ka mēs ar, radām iespēju cilvēkiem, kas nāk no šīs pilsētas, ka mēs apmeklējām šo pilsētu. Un tas arī viss. Vairs nekas mums nav darāms. Mums pastāvīgi ir jānosūta vēstījums, ka Eiropas parlaments ir šo cilvēku cīniņu pusē, un mēs viņus atbalstīsim līdz tai dienai, ka šī pilsēta nonāks viņu rokās. Lielas paldies. Arī es jums pateicu, saka priekšsēdētāji grieķiski. Tagad vārds Mavridis kungam. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es mēģināšu nepiebilst. Mēģināšu neatkārtoties, bet kaut ko jaunu pateikt. Protams, mēs vēlamies īpaši pateikties jums un arī visiem tiem deputātiem, kas devās uz Kipru Un tagad jums ir personīgs ieskats par to, ko nozīmē Eiropas Savienības teorija, teritorija, kas ir pakļauta nelegālai Turcijas okupācijai. Es esmu no citas Ziemeļa Kipras uh, reģiona, no Kirīnijas reģiona, un tomēr eh, arī es ar līdzjūtību varu raudzīties uz šīm pilsētām, uz šīm mājām, kas nelegāli tiek apdzīvots. Taču, dārgā Vikstrēmas kundze, šis temats manā skatījumā ir plašāk skatījuma vērts. Šis skatījums eh, nav saistīts tikai ar Kipru vien, bet gan ar gaidāmajām vēlēšanām. Eiropas Savienības, Savienības pilsons Aksendiju kungs ar savu dinamiju, eh, dinamiku ataino gan Eiropas pilsoņu spēku, gan nespēku. Tas spēks ir saistīts ar to, ka ar nepiekāpību un, protams, ar daudz citu cilvēku atbalstu mēs šeit šo tematu apspriežam. Un ko viņš lūdz? Viņš lūdz pamattiesības to izpildīšanu, proti, lai viņš var dzīvot tajā mājā, kurā viņš ir dzīvis. Taču līdz tam, diemžēl, šis Šī lieta arī ataino Eiropas pilsoņu nespēku un nav nejaušība, ka tie, kas ticam Eiropas Savienībā, Eiropas kultūrai, dzīvojam ar priekšstatu, ka Eiropas pilsoņu nostājai ir jākļūt spēcīgākai, protams, sākot no pamagustas personīgs jautājums jums. Es uzmanīgi izlasīšu šo atskatu, pārskatu par vizīti. Mēs varam secināt, ka Turcija nevēlas īstenot rezolūcijas. Tā vēlas izmantot famagustu vienkārši kā kaulēšanās līdzekļi. Priekšstādājs kundze, pastāstiet, Kāpēc jūs skatījumā šis e, Turcijas vietvaldis ne, neizpildīja jūsu vēlmi, lai jūs ar mūsu misiju nonāktu Famagustā šajā noslēgtajā teritorijā? Tagad vārds Kristoforu kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, tiešām kaut arī atkārtojos, arī es no savas puses personīgi vēlos pateikties jūsu komitejai un jums pašai, kas vadījāt šo misiju, šo vizīti, kas kopā ar jums uh, un uh, deputātiem uh, pieskārās visu Kipras eh, grieķu iedzīvotāju sirdīm, jo nu jau 43 gadus šie cilvēki netiek klāt savai pilsētai. Un es, kā Kipras iedzīvotājs, arī uh, esmu ārkārtīgi pateicīgs par jūsu centieniem. Un esmu pateicīgs, ka Famagusta jūsu skatījumā nav kaut kāda svešzemju pilsēta, bet gan Eiropas saimnības pilsēta, un jūs šādi atbalstāt Kipras pilsoņus, un es esmu jums par to ļoti pateicīgs. Un arī uh, slavēju. Um, uh, Lūgumrakstu iesniedzēju Aksentiju kunga centienus šodien, 2018. gadā, mēs runājam par cilvēktiesībām, par bēgļiem, un ir 200 tūkstoši Eiropas bēgļu Kiprā, un eh, ir pienākums Eiropas eh, Savienībai rūpēties ne tikai par tiem bēgļiem Morijā, ciematā, Lesbā vai citur, bet arī par Kipras iekšienē esošiem bēgļiem. Ko dara Eiropas Savienība mūsu interesēs, mēs, kas esam bēgļi? Jūs paši pārliecinājāties, ka Kipra ir cietusi no valsts, kas izraisīja traģēdiju mūsu valstī, jo nu jau 44 eh, gadus uh, Kipras iedzīvotāji nevar turpināt savu dzīvi paši savā pilsētā. Jūs redzējāt, cik briesmīga ir okupācijas varas sēja. Uh, Un Turcija turpina nodarboties ar propagandu, ka tā lūk vēloties atrisināt Kipras problēmu, bet patiesībā vienas dienas laikā Famagustu varētu nodot tās bijušiem iedzīvotājiem un lai viņi attālinātos no šīs traģiskā stāvokļa. Un Turcija ne tikai to nedara, bet tāpat neļāva jums ienākt uh, Famagustā. Turcijas vietvaldis eh, vienkārši runā tikai ieroču valodā, un to jūs pašu savus ādas izbaudījāt. Vēl vienu lietu vēlos sacīt. Eiropas parlamentam ir pienākums ne tikai daudz darīt, bet Eiropas Savienība nevar uzlikt eh, um, sankcijas citām valstīm par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, bet Turcijai ne. Vēl pavisam nesen Turcija pārņēma uh, Kipras kūģus, ap, apsūdzot tos pirātismā, un Eiropas Savienība nav nekādas sankcijas izvirzījusi. Es domāju, ir jānosīt vēstī, vēstījums nepārprotams Turcija, ka valsts, kas pārkāpj cilvēku tiesības, kas izmanto. Uh, um, uh, ieroču valodu un vidusjūrā ielauž citas valsts teritorija, teritoriālajos ūdeņos netiek sodīti. Daudzus gadus ASV uh, uh, izvirzīja, ieviesa sankcijas Turcijai, kaut arī tā bija tās alianses uh, sastāvdaļa. Un mums arī ir pienākums parādīt, ka mēs esam spēcīgi un nedrīkstam pieļaut, ka Turcija rīkojas kā tai patīk. Arī jūsu savus vārdus to izbaudījāt. Un es tiešām uzskatu, ka jūs izjūstat famagustu tagad tāpat, kā mēs katrs to izjūtam. Un tad mēs kā komiteja varētu būt uh, Eh, jauninājumu šai situācijā mēs varētu ieviest izmaiņas. Es esmu pateicīgs par jūsu centieniem. Paldies tev, kā Harus kundze, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdē. Mēs kopīgi vairāk kārt apmeklējām Famagustu un vairākas reizes arī uh, mūs pavadīja Loizos Aksentiju kungs 2004, kopš 2004. gada. Viņš pats apmaksāja savu ceļojumu ar Eiropas parlamentu, pamat savu ģimeni uz to laiku, lai apspriestu šo tematu šeit. Protams, Kipras problēma nav tikai uh, famagustas problēma un nav tikai problēma ar īpašumiem, bet ir runa par tūkstošiem gadu vecu vēsturi, par tās problēmu. Un šī vēsture tiek uh, izbojāti šajos gados. Atgādināšu kolēģiem pirms vairākiem gadiem turki, kuri, uh, kuri īpašumā ir uh, famagust, paņēma par ķilniekiem četrus deputāts Nedeļševi. Kalčevu bijušo parlamentu deputātu māci un citus, jo mēs darījām to, kas mums ir paš, pašsaprotams, devāmies uz Famagustas pilsētu. Mēs sekojam Eiropas eh, parlamenta eh, rakstiskai, eh, rakstiskam paziņojumam, par kuru bija balsojums ar ļoti lielu balsu pārsvaru. Šajā paziņojumā bija paredzēta mums iespēja This petition, this petty committee, Dana Foron, lai no lūgumrakstu komitejas darba programmas netiktu svītrot, svītrot samagus jautājums. Un jūs atceraties, ka bija laiks, kad mēs to apspriedām. Vēlos uzsvērt šo lietu. Turcija ir uh, teroristiska valsts tik daudzus gadus. Cilvēki, ļoti nedaudz cilvēki Eiropas parlamentā to saprat, jo jūs redzat, ka ļoti uh, plašs ir tirdzniecības apjoms ar to. Tagad jūs eh, visu to sapratāt, jūs jau āgri to sapratāt, jo jums bija arī uh, draugi no Kipras, jūs redzējāt uz vietas, kas notiek tagad, kad mēs visu to esam sapratuši, mums ir pienākums uzlikt smagas sankcijas Turcijai, lai tā īstenotu ANO rezolūciju prasības, uh, lai arī būtu izpildītu um, augstā sanāksmes 77. 78. gada rezolūcijas, kur tiek pieprasīts automātiski nodot Famagustu Kipras uh, pārziņā. Tas ir mūsu pienākums pret vēstuli. Kiprai ir jātiek atbrīvotai, un viss šis stāsts par divām pusēm, kas apvienosies, mums jāsaprot, ka tā ir vienkārši uh, komēdija cilvēki eh, ar vienu ir dzīvojuši dažādās Kipras pusēs, tehniski, tā mākslīgi viņš tika sadalīts, eh, tauta tika sadalīta divās daļās, tāpat kā sala. Tātad beidzot visiem ir jāsaprot, kāda ir Kipras problemātika. Pateicos no sirds eh, draugam Luīzu Saksentiju kungam un arī jums visiem, par jūsu darbu Kipras atbrīvošanas vārdā. Paldies! Arī es pateicos Marijas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms vēlos arī no savas puses pateikties lūguma rakstiesniedzējiem Luizu Saksentiju par viņa cīniņu. Viņš necīnās gan viens, un viņš iestājas par visu pamagurstu iedzīvotāju un vispār Kipras iedzīvotāju interesēm. Tā apliecinās, cik svarīga ir mūsu lūgumrakstu komiteja. Jo mēs pieņemam pareizu lēmumu koordinātoru līmenī, proti īstenot šo apmeklējumu, un šī vizīte uzrāda zināmas problēmas. Viena lieta ir par to spriest aizslēgtām durvīm, cita lieta ir uh, uzklausīt lūgumrakstu iesniedzēju vai iesniedzējus, kad viņi stāsta par to, kas notiek. Un cita lieta ir pašiem savām acīm, mums kā deputātiem redzēt, kas notiek, ko nozīmē Turcijas okupācija, ko nozīmē to, ka ir tāda rēga pilsēta, kurā vispār neviens netiek, netiek ielaists, kas nozīmē to, ka Eiropā ir šāds unikāls gadījums, kad vesela pilsēta uh, ir nelegāli okupēta no Turcijas okupācijas karaspēku puses, un neviens nevar tur vispār tikt klāt, kaut arī tā ir Eiropas teritorija. Nepārprotam redzams, ka kaut kas jādara, jo mēs redzam, ka tiek izvirzītas prasības un ievies sankcijas pret tešām valstīm, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības uh, ieskati ir pārkāpuši citu trešo valstu tiesības, bet šeit gad, ir tāds gadījums, ka trešā valsts Turcija, kas, protams, vēlas arī kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, turklāt šai valstī ir arī saikne ar Eiropas Savienību. Un šī valsts ir okupējusi 37% no Kipras republikas. Mums, kā jau teica kolēģi, ir tūkstošiem bēgļu, kuri okupācijas dēļ par tādiem kļuvuši. Un tāda situācija ir, ir nepieļaujama Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība rūpējas par citiem bēgļiem, kas nonāk uh, Grieķijā, Turcijā vai pat Kiprā. Pienācis laiks pārtraukt tukšās runas, jo mūsu rīcībā ir uh, ziņojums. Mēs zinām, kas ir noticis. Jūsu rīcībā ir fotografijas. Jūs arī zināt, ka okupācijas, Turcijas okupācijas spēks jūs neielaiž šai pilsētā. Un tagad ir beidzot jāpieņem lēmums par konkrēto ziņojumu. Un es aicinu priekšstādātājs kundze noturēt sarunas jautājumu veidā, uzdodot jautājumu Eiropas parlamentiem. Jūs zināt, ka šeit vairākas temats esam apsprieduši un tad uzdodam jautājumu plenārsēdē, tad mums būtu jāuzdod šāds jautājums. Un tad savā rezolūcijā uzsvērsim to, ka ir pienācis laiks ievies sankcijas pret Turciju. Pavisam konkrēti, konkrētas lietas. Šādā veidā, es domāju, uh, panāks savu lūgumu rakstiesniedzēju. Jo uh, vienkārši apspriežot lietas, tas, protams, ir svarīgi, jā, rezolūcija svarīga un ziņojums palikt, ja paliktu vienkārši lūgumrakstu komitejas pārziņā, tad tas būtu tikai pusdarīts darbs. Mums jādodas uz plenārsēdi, jāaicina uz konkrētu rīci, vai nu aicināsim Eiropas amatpersonas apmeklēt Famagustu, un lai atbildīgais eh, komisārs Hāna kungs un arī Mogherini kundze apmeklētu uh, Eh, Fama Gusto arī eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Un lai viņiem līdz nāk plašsaziņas līdzekļi, jo tikai tā atainosies reālā situācija un tiks uh, izdarīts spiediens uz Turciju. Un otrkārt ir jāievieš sankcijas pret Turciju par tās nelegālo politiku, ko tā īsteno pret Kipru, pret uh, Famagurs, pret okupētajām teritorijām. Turklāt uh, ir arī saņemti ciet zvejniecības kuģi no Kipras, un to izdarīja Turcija. Tā tad ir svarīgs solis, ka mēs devāmies uz turieni, mēs redzējām, kas tur notiek, uzrakstījām par to, runājām par to, taču svarīgi ir rīkoties tālāk, un es ceru priekšstādātājs kundze, ka jūs piedāvāsiet tālākus pasākums, un es domāju, šo tematu skatot Strasbūrā plenārsēdē. sēdē mēs kaut ko palā, panāksim vairāk. Paldies! Fine, thank you very much! Lielas paldies! Un šķiet, ka tagad mūsu runātāju sarakstā saraksts ir izrunāts, un pēkšņi mēs konstatējam, ka mūsu komitejā ir ļoti daudz kipriešu. Un tagad ir jādod vārds arī lūgumu raksti iesniedzējiem, un tad eh, pēc tam es atgriezīšos pie ziņojuma un pie ieteikumiem, bet tagad Afenksija kungs došu vārdu jums. Aksendiju. Aksendiju kungs ir pareizā uzvārda izruna. Došu jums vārdu, bet pirms eh, jūs runāsiet Vēlreiz mēs gribētu jums pateikties eh, par to, ka jūs bijāt eh, ar mums kopā, ka pavadījāt uz okupēto eh, daļu, uz Varošu, un mēs tie, kas apmeklē šo braucienu, mēs nekad neaizmirsīsim dialogu un to brīdi un to sarunu ārpus jūsu mājas sienām. Un, un mēs neaizmirsām jūsu cerības to, ka jūs kādu dienu kā likumīgais mājas īpašnieks varētu atgriezties savā mājā un aicinājāt mūs uz vakariņām. Mēs gribēsim arī būt ar jums. Es gribētu aicināt ne tikai uz vakariņām, bet arī uz tādām lielām svinībām, ja nu vien mēs tiešām aizdzīvosim līdz tai laimīgai dienai. Priekšsēdētājs kundze, es arī gribētu vispirms pateikties jums personiski, un ne tikai es gribētu pateikties visiem faktu braukšanas braucienu dalībniekiem, kas apmeklē Famagustu, gribu pateikties visiem šīs komitejas deputātiem eh, par jūsu nostāju šajā jautājumā, nostāju, ko esam pauduši jau kopš 2004. gada, kad pirmo reizi šis jautājums ir pacēlts gaismā šajā komitejā. Nu, jau 14 gadi, kā es, kad es atgriežos šajā komitejā, e, Eiropas parlamentā, es turpinu informēt deputātus par to, kas notiek gan manā mājā, gan manā pilsētā. Tad, kad mēs iesniedzām lūgumrakstu, mēs vispirms gribējām vērst jūsu uzmanību uz šo noziegumu noziegumu, noziegumu, kas ir paveikts un turpinās mūsu valstī kopš 74. Eh, gada. Eh, šeit ir runa par eh, fundamentālo, par elementāro cilvēku tiesību pārkāpumu, un joprojām šis pārkāpums turpinās. Es kļuvu par bēgli 74. gada augustā, un pēdējo 44 gadu, gadu laikā es joprojām esmu bēglis, es aprecējos ar bēgli, un tagad es audzinu divus dēlus, arī divi bēgļi. Vienu no um, šiem dēliem jūs arī satikāt. Lūk, tāda ir realitāte un tāda ir situācija Kiprā. Situācija turpinās šī situācija ir uzspiesta ar spēku, un tā tiek um, uzturēta ar brutālu spēku palīdzību. Tas viss notiek uh, Eiropas uh, kontinentā, uz Eiropas zemes. Priekšsēdētājs kundze mūsu lūgumraksts uh, ir tagad jau nākamais solis uz priekšu. Tad, kad es pirmoreiz uzstājos šajā parlamentā, es atgriezos pie Šūmaņa deklarācijas. Un es lūdzu ļoti konkrēti, eh, lai deputāti atceras vienu frāzi, eh, ka Eiro, nu, tā frāzi, eh, ka Eiropa neuzbūvēs vienā dienā vai saskaņā ar vienotu plānu, bet um, Eiropa būvēs tad, kad būs de facto solidaritāte jautājumos, kas mūs vieno. Lūk, mm, mēs tieši tagad vam gustā tiecamies pēc šī mērķa, mēs cen cenšamies ļaut likumīgiem famagusas iedzīvotiem atgriezties uh, savās mājās, lai mums būtu iespēja sadarboties, lai, lai būtu iespēja uh, tālāk uh, attīstīt mūsu at, attiecības ar Kipras turkiem, tiem turkiem, kas vienmēr tur ir dzīvojuši no seniem laikiem. Mēs gribam, lai būtu de facto solidaritāte mūsu salā. Priekšsēdētāji, jūs arī Eh, citējāt ziņojumu no pirmās eh, faktu misijas, un jūs eh, arī teicāt, mm, ka mēs esam aizmirsuši, kā dzīvot kopā. Un tagad šeit Famagustā ir lielisks, lieliski iespēja mm, izdarīt realizēt šo kopā dzīvošanu, nu, lai mēs, atgriežoties savās vietās, varētu turpināt dzīvot kopā ar Kipras iedzīvošanu, ar kipriešiem, kas ir turku izcelsmes. Viņi arī pieder, tāpat kā mēs, pie Kipras. Uh, Mēs eh, priekšsēdētā esam Eiropas bēgļi, mēs vairs nedzīvojam teltīs, lai gan arī mēs dzīvojām vairāku gadu garumā teltīs pēc 74. Eh, gada notikumiem. Mēs esam tagad uzbūvējuši savas mājas, bet lūdzu atcerieties, ka mūsu mājvieta, mūsu dzimtene atrodas demarkācijas vai robežas otrā pusē. Mums ir jumts virs galvas, bet mūsu mājas ir okupēts. Ne tikai mūsu mājas ir uh, okupēts, tas ir okupēts uh, visdrausmīgākajā veidā. Mēs redzam, kā mūsu mājas tiek sagrautas, sabrucinātas. Uh, katru, katru dienu mēs to konstatējam. Liels paldies par to, ka rakstījāt savos ieteikumos to, ko es ierosināju, tad, kad jūs man vaicājāt. Un es teicu, ka tad, kad um, starptautiski mm, Eh, valstis, kā piemēram Turcija, eh, tad pārkāp likumu, tad starptautiskai sabiedrībai, sabiedriskai kopienai ir, ir jāiet ar sankcijām pret šo pārkāpēju. Un liels paldies, ka jūs tiešām ieklausījāties un aicinājāt arī uh, vērsties ar sankcijām pret Turciju. Es labprāt uh, uzņemšu pie sevis uh, jebkuru viesi no Eiropas parlamenta. Es aicinātu un labprāt uzņemtu jebkuru, kas grib apmeklēt mani manās mājās. Un man ir viens lūgums jums visiem. Tad, kad jūs pabeigsiet eh, savu darbu šeit, vai nu no Briselē, vai Strasbūrā, un kad jūs atgriezīsieties mājās eh, un tuvojaties eh, savā, pie savām durvīm, kad jūs vērsietās vaļā, lūdzu, atceraties, atsaucat atmiņā manu māju, manu okupēto dzīves vietu, jo es gribu uh, būt jūsu stāvoklī, jūsu pozīcijā. Es gribu atgriezties savā mājā, savās mājās. Katru dienu pēc darba es gribētu atgriezties savās mājās, lai es būtu pie sevis. Lūk, tādas man ir tiesības kā Eiropas pilsonim un šīs tiesības man ir atņemtas, atņemtas man, va, manai ģimenei tas ir atņemts, maniem eh, draugiem, pārējiem pamagustas iedzīvotājiem. Un šis jautājums ir jārisina un jāsakārto. Liels paldies priekšsētājai, liels paldies, godējumie deputāti. Liels paldies! Un mēs varētu atkārtot, ka mēs neuzskatām, ka status quo ir variants, kas saglabāsies. Mēs gaidām to dienu, kad jūs varēsiet atgriezties savās mājās. E, Eiropas komisijas pārstāvs ir šeit, un es gribētu aicināt Eiropas komisiju izteikties par šo ziņojumu. Un Jūs esat iepazinušies ar vairākiem ziņojumiem par faktu mm, braukšanas, vākšanas vizītēm. Redziet, ka šī te ziņojuma formāts ir nedaudz atšķirīgs no iepriekšējiem tekstiem. Te ir tikai viena rekomendācija, un es gribētu lūdzu dzirdēt jūsu reakciju uz ziņojumā ierakstīto rekomendāciju. Lielas paldies priekšsēdētāji! famagus atdošana likumīgiem īpašniekiem, tas būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs ar Simano ietvarā, ka runāsim par situācijas normalizēšanu e, Kiprā. Ja šīs e, sarunas atjaunosies, tad tās vadīs Kipra. Un komisija gribētu vēlreiz atkārtot, ka visaptverošs noregulējums, e, ko pieņemtu abu kopienu vadītāji, tas būtu visātrākais un vistiešākais veids, kā atrisināt šo problēmu, kas ir saistīta ar Kipras jautājumu. Ieskaitot tā, varētu arī atrunāt Larošas atgriešanos piešķiršanu likumīgajiem īpašniekiem. Ņemot vērā šo visaptverošo noregulējumu, komisija ir gatava atbalstīt politiski, kā arī tehniski abu kopienu līderu centienus, kā arī ANO centienus panākt visaptverošu Kipras jautājumu noregulējumu un konkrēti komisija ir gatava atbalstīt kompetences stiprināšanas jautāju pasākumus, ko, ko piedāvā abu kopienu vadītāji šajā teritorijā. Es gribētu vēl komentēt kādu e, jautājumu par robežšķēršanas punktiem Eh, darbi pie robežu punktiem ir, ir pabeigti. Turcijas, eh, Kipras turki eh, nav vēl pabeiguši pilnīgā savus darbus, ir tīpaši militārajā postenī. Un, kas attiec uz Turciju, tad komisija ir atkārtoti pasvītrojusi. Uh, un arī 2018. gadā rakstot gadu ziņojumu par Turciju, esam pasvītrojuši, ka Turcijai ir aktīvi jāatbalsta sarunas par godīgu un ilgspējīgu Kīpras jautājumu noregulējumu ANO ietvarā, un tas ir jādara saskaņā ar attiecīgajām ANO drošības rezolūcijām, kā arī saskaņā ar e, Eiropas Savienības pamatprincipiem. Paldies! Lielas paldies! Vai būs vēl kādi citi deputāti, kas gribētu izteikties šajā diskusijā. Es skatos uz Šoltesa kungu, jo viņš arī piedalījās šīs delegācijas um, brauciena. Paldies! Es vienkārši negribēju pārtraukt uh, vai novirzīt kolēģus no Kipras. Es nedomāju, ka ir man kas īpaši ko piebilst. Es tiešām ļoti ceru, ka mūsu brauciens uz šo reģionu nav pēdējais solis no Eiropas parlamenta. Es ļoti ceru, ka mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz attiecīgajām iestādēm, un ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citviet. Mēs darīsim visu, lai atbalstītu šīs situācijas noregulējumu, lai at, gan mājas, gan lauki tiktu atdoti lūgumrakstiesniedzējiem. Ja mēs gribam aizstāvēt Eiropas vērtības un standartus, aspektus, tad mums ir jāturpina mūsu pasākumi, lai mēs viņiem varētu palīdzēt. Paldies, priekšsēdētāji. Mavridis kungs, vai jūs arī gribētu kaut ko piebilst? Just 30 seconds. 30 sekundes, jā. Es eh, gribēju dzirdēt atbildu uz savu jautājumu eh, ka arī es nevarētu atstāt šo zāli bez komentāra. Es esmu ļoti vīlies, um, uzklausot ko, komisiju Eh, Kungs ir runā par Kipras problēmas galēju risinājumu. Mēs arī gribam to, bet šodien mēs runājam par kaut ko citu. Mēs nerunājam par Kipras jautājumu kā tādu. Mēs runājam konkrēti par divu drošības padomus rezolūciju īstenošanu, par Famagustu, par Varošu, par, par, lai noregulētu tieši šo jautājumu. Ko mēs varētu darīt, lai Famagusta tiktu atdotu likum, atdota likumīgiem īpašniekam, likumīgiem pilsoņiem, tādiem kā mūsu lūgumraksta iesniedzējs. Es domāju, ka mums vajadzētu noformulēt savu pozīciju tieši šajā jautājumā, nevis eh, vispārināt šo jautājumu līdz valstu vadītāju līmenim. Actually, I could have īstenībā es būtu varējusi izvēlēties eh, citu ziņojuma struktūru. Es izvēlējos eh, šādu struktūru, un eh, jums eh, šis ziņojums ir pieejams visās valodās, elektroniski, kā arī papīra formātā jūsu eh, mapēs. Šo ziņojumu sagatavoju es, tas ir nosūtīts visiem delegācijas biedriem, un es ar prieku varu jūs informēt, ka esam panākuši uh, vispārēju vienošanos starp visām partijām par ziņojuma saturu. Un mēs arī uh, nevēlamies iekļaut nekādus grozījumus pēdējā kategorijā, kur, kā jūs redzat, pašlaik ir iekļauta tikai viena manis sagatavota rekomendācija. Tātad patiešām te ir runa par tādu plašu politisku vienošanos. Mēs šeit neiedziļināmies detaļās, mēs nerunājam par konkrētām lietām. Mēs būtu varējuši šeit piemetināt daudz ko. Protams, ja runa par faktiem, tad es varu rakstīt, eh, kā es eh, jutos eh, stāvot pie šiem vārtiem un redzot, kā uh, Turcijas militārais vadonis nāk manā virzienā un man ieraugot pagriežas un iet prom. Es būtu varējusi uh, šo konfliktu uzkurināt uh, vēl vairāk, bet es to nedarīju. Es izvēlējos pilnīgi citu pieju un priecājos par visu, pilnīgi visu politisko grupu atbalstu. Mums ir bijušas diskusijas, mums ir jāpanāk arī vienāds viedoklis, lai mēs varētu vizīt uz priekšu šo mūsu kopīgo mērķi. Proti, mums ir jānodrošina, lai likumīgie iedzīvotāji pēc 44 gadiem varētu atgriezties savās mājās. Tieši to mēs arī mēģinam panākt. Mēs eh, esam darījuši to pašu, ko ir darījuši arī citi starptautiskie partneri. Trīs padomes prezidentūras ir izgāzušās 2005., 2006 un 2010. gads. Eh, tāpat arī um, ehm, ASV, Baidena plāns Famagustai 2014. gadā, kur bija mērķis izveidot tādu vispārēju vienošanos un kur bija iekļautas arī citas administrācijas. Viss tas līdz šim ir izgāzies. Uh, Tāpat arī eh, grieķu kipriešu eh, vadītāji ir nākuši klajā ar priekšlikumiem, kas, diemžēl, nav bijuši mm, veiksmīgi, nav devuši rezultātus. Es domāju, ka mums vajadzētu ehm, piesaistīt priekšādātāju konferences uzmanību šim jautājumam. Mums vajadzētu eh, spērt nākamo soli, un tieši tāpēc šīs rekomendācijas ir sagatavotas pašreizējā formātā. Uh, Ja mēs to ieliksim padomas rokās, un es eh, priecājos, ka Austrijas eh, prezidentūras pārstāvi ir mūsu vidū, eh, vēlos norādīt, ka tas nonāks jūsu rokās, tas nonāks priekšādētāju konferencē, un mēs, protams, šo spiedienu tikai turpināsim. Tas ir arī viss, kas man par to ir sakāms. Grozījumi par rekomendāciju. Kā norādīju, tā ir viena ir jāiesniedz līdz 28. septembrim, tātad līdz piekdienai, līdz 2015. Balsojums komitejā savukārt notiks 21. novembrī. Domāju, ka tas arī ir viss. Tagad visi kolēģi atkal grib izteikties. Kā jūs zinat, mums nebūs vairs tulkojuma. Nu tad pavisam ātri lūdzu. Vēlos pateikties, ka Risantu Zenetus pamagūstas eh, vice eh, mērs ir klāt un arī eh, pašparvaldes pārstāvis. Es gribētu pāris vārdos ko pateikt, ja ne, tad varat turpināt tā, kā jūs bijāt paredzējusi. Mr. Marijas? Pavisam īsi. Atstāsim arī tādu iespēju, ka šo tematu varētu skatīt plenārsēdē, lai būtu apspriešana un uh, rezolūcija. Nē, tas nav iespējams, jo mums ir procedūra šai parlamentu. Jā, mēs varam balsot komiteju, ja mēs vēlamies, mēs sagatavojam rezolūciju, bet par to lēmums jāpieņem koordinātori. Šis ir viens solis, kur es jums iezīmēju, vai šādi varam rīkoties. And... Ļoti labi. Tad. Uh... Jums savukārt novēlu uh, drošu braucienu mājās uz vienu no skaistākajiem Eiropas nostūriem. Un es to jums saku šeit, skatoties Briseles pelēkajās debesīs. Un Vēlētos arī paust savu pateicību sekretariātam, kas eh, ir paveicis lielisku darbu strādājot pie šī jautājuma un arī pie citiem jautājumiem. Dažkārt man piemirstas jums pateikties, bet eh, šoreiz patiešām sirsnīgs paldies par tik labo darbu, eh, par šī faktu brauciena sagatavošanu un ziņojumu sagatavošanu. Tas būtu viss. Famagustas mērvietnieks ir klāt. Mums ir ļoti daudz viesu no Famagustas. Diemžēl jūs nevarēsiet izteikties, jo mums ir jāturpina darbs. Un eh, tā kā kipriešu deputāti šajā komitejā ir ļoti runīgi, viņi diemžēl ir iztērējuši visu laiku. Time, Grieķi tie nebija šoreiz. Paldies! Un tagad pavisam ātri pāriesim pie ikgadējā ziņojuma. Tas ir mūsu nākamais darba kārtības punkts. Esmu referente šajā jautājumā, un kā vienmēr, labprāt ar jums apspriežos. Pats svarīgākais darbs, ko pagājuši gadu paveicām, protams, bija dialogs, kurā bija iesaistīti daudzi un dažādi lūgumrakstu iesniedzēji. Mēs eh, tikāmies ar viņiem gan šeit, sanāksmēs, gan arī pie viņiem mājās. Protams, ka galvenie temati ir vīde, ūdens, atkrituma apsaimnokošana, uh, um, saglabāšanu un tā tālāk. Tāpat arī ir citas jomas, piemēram, pamatiesības, bērna tiesības, um, personu brīva pārvietošanās un uh, sociālās lietas, piemēram, uh, darba apstākļi konkrētās dalībvalstīs. Viens no mērķiem. Um, ko mēs esam šeit izvirzījuši, ir labāk sadarboties ar likumdošanas komitejām, un domāju, ka uh, Katrā sasaukumā šis darbs uzlabojas. Kopīgi esam norganizējuši vairākas uzklausīšanas, mums ir bijusi arī ļoti auglīga sadarbība. Tika izveidots arī peti tīkls internetā, un tas mums noderēs kā ļoti ērts rīks, un mēs ceram, ka šī komunikācija Eh, kas jau ir tikusi izveidota, būs labs sākuma punkts eh, arī nākamajā sasaukumā, kur, protams, mēs nezinām, vai mēs visi varēsim būt klāt. Tāpat arī liels paldies komisijai, kas ir mūsu partnere, lai varētu šo sadarbību ievirzīt vēl auglīgākā gultnē. Gandrīz katrs lūgumraksts, ko esam saņēmuši, ir nosūtīts komisijai atzinuma sniegšanai, un katru reizi mēs saņemam atbildes ātrāk. Liels paldies par to! Tagad es vēlētos uh, dzirdēt jūsu komentārus par um, uh, ikgadējo ziņojumu. Protams, ka mēs uh, turpināsim sadarboties. Mans mērķis ir uh, debatēt un nobalsot par šo ziņojumu šī gada decembrī. Tas arī būtu viss. Došu vārdu deputātiem, ēnu referentiem. Ja neviens nevēlas, varbūt kāds no kipriešu delegācijas vēlēsies ar mani aprunāties, es tūlīt pat iziešu no zāles un varēšu to izdarīt. Šaltes kungs. Paldies, priekšādātāji! Es saprotu, ka jums ir jādodas tikties ar Kipras delegāciju, tāpēc mēģināšu izteikties īsi. Es vēlētos jums pateikties par sagatavoto ziņojumu. Liels paldies, ka sagatavojāt uh, šo dokumentu. Taču man ir jāpauž arī zināma kritika. Un uh, mēs noteikti iesniegsim grozījumus. Tomēr Vēlos norādīt, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz lielāko problēmu. Taisnība katru gadu pētī komitejas saņem mazāk lūgumrakstu, tomēr nāsmu pārliecināts, ka tas nozīmētu to, ka Eiropas Savienības valstīs situācija būtu uzlabojusies. Es domāju, ka cēlonis ir cits. Ja runa, teiksim, par cilvēktiesībām un to pārkāpumiem, varbūt iemesls ir tāds, ka cilvēki nemaz eh, neapzinās, ka viņi varētu izmantot eh, lūgumrakstus kā vienu no instrumentiem, lai eh, cīnītos pret pārkāpumiem savās valstīs. Varbūt viņi mm, uzskata, ka iesniegt lūgumrakstu nav pārāk lielas jēgas. Lūgumrakstā mērķis ir nodrošināt um, pilsoņiem ērtu rīku, nodrošināt saikni starp viņiem un Eiropas institūcijām. Tāpat arī um, parlamentam līdz ar to ir iespēja uzzināt par to, kas notiek šajās valstīs daudzās jomās. Galu galā par uh, lūgumrakstu tiek iesniegti par daudzām un dažādām jomām. Man ir radies iespējas, ka lūgumraksts iesniedzējs nogaida pārāk ilgi, pārējiet vairāki mēneši pirms viņi saņem atbildi vai vispār kaut kādu reakciju no komisijas. Ļoti bieži arī šīs instalās atbildes eh, liek viņiem vilties un varbūt pat eh, viņi sāk šaubīties par Eiropas eh, Savienības un tās likumdošanas noderīgumu. Domāju, ka tas notiek arī ar tādiem pilsoņiem, kas pēc būtības Eiropas Savienībai tic. Uzskatu, ka mums vajadzētu veicināt izpratni par lūgumrakstu komiteju un tās iespējām. Mums vajadzētu labāk izklāstīt lūgumrakstu priekšrocības. Es vēlētos arī aicināt komisiju skaidrāk un precīzāk sniegt savas atbildes. nevajadzētu izmantot tikai kaut kādus eh, skaitļus vai aizbildinājumus par to, ka lūgumraksts nav pieņemams. Dažkārt, dažos gadījumos mēs redzam, ka ir bijuši arī politiski lēmumi par uh, pieņ, pieņemamību, un tie tiek pieņemti ar kvalificēto vairākumu grupās. Es domāju, ka tā tam nevajadzētu būt, mums vajadzētu ievērot likumus. Galu galā šeit ir jāpiemēro nevis tehniski, bet profesionāli kritēriji. Kāpēc lēmumi būtu jāpieņem politiskā vairākuma dēļ? un uh, nevajadzētu ņemt vērā tiesiskuma kritērijus. Mēs iesniegsim dažus grozījumus. Paldies par uh, jūsu komentāriem. Marijas kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlos jūs apsveikt ar jūsu ziņojumu, ko esat sagatavojusi. Es domāju, jūs atainojat galvenos temats, kas nodarbināja mūsu prātus iepriekšējā gada gaitā. Protams, mēs iesniegsim grozījumus uz uzlabojumiem, taču vismaz mēs uzskatām, ka jūs rezumējums secinājumi ir pareizi. Trīs, četri svarīgi punkti manā skatījumā. Manā skatījumā ir būtiskas, būtiska uh, ombuda un uh, mūsu komitejas sadarbība. Es domāju, tā tiek veidot svarīga sadarbība, lai visādā veidā tiktu aizsargātas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, gan pateicoties mūsu darbībai, gan arī, pateicu, gan arī tāpēc, ka iesaistās uh, ombuds. Otra lieta - mēs veicām vajadzīgās i, i, darbības, uh, iesaistoties diskusijas ar Timermans kungu, uh, lai secinātu, kas ir jāmaina, jo šim svarīgam instrumentam Eiropas institīvai jā, jāiemiesojas tā, lai to varētu reāli īstenot un lai pilsoņi justos, ka viņi nepastarpnāt piedalās. Jāuzsver, ka šī komiteja ļoti daudz nodarbojas ar Brexit jautājumu. Ja kāds uz to paskatās, ka politiski svarīgs jautājums, kur dalībvalsts kompetences un Eiropas Savienības kompetences un eh, Lielbritānijas pilsoņi. Eh, viņu interesi tiek skarta šai komitejā, bet būtībā temats ir eh, starpvalsts līmenī risināms, vai valsts ar vienu būs Eiropas Savienības dalībvalsts vai ne, bet mēs devām iespēju visiem pilsoņiem, jo arī uh, Um, apvienotās karalīs pilsoņiem bija iespēja paust savu viedokli un arī daudzi citi uh, Eiropas Savienības valstu pilsoņi varēja paust savus bažas par to, kāda būs viņu situācija pēc Brexit. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Kopš 1992. un 93. gada Uh, papētīju, kāda bija situācija šai komitejā, un es redzu, tik lielā mērā, tik dažādi viedokļi neatainoja šai komitejā, jo pilsoņiem bija ļoti dažādi ieskati. Un vēl viens punkts noslēgumā saistīts ar tematiem saistībā ar bērnu aizsardzību, labklājību. Īpaši uh, šis temats bija svarīgs saistībā ar Spāniju kad tika pētīti tādi gadījumi, kad eh, jaundzimuši bērni tika nozakti no slimnīcām. Un tas bija Franko režīma laikā, un šis temats ļoti nodarbināja Spānijas pilsoņus. Protams, eh, mēs eh, veselu virkni tematu skatījām, runa par vīdes aizsardzību, par kvalifikāciju atzīšanu Un uh, bija arī vesels lok šo jautājumu, kas piešķir pievienoto vērtību mūsu komitejas darbībai. Uh, mis... Paldies. Uh, tagad uh, Fortīkungs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Neaizņemšu daudz laika. Es uh, klausījos iepriekšējos punktos un vēlreiz sapratu, cik uh, nozīmīga ir jūsu komiteja. Uh, un cik svarīgs ir jūsu deputātu veiktais darbs, lai veidotu tiltus starp Eiropas institūcijām un pilsoņiem. Mēs saprotam, ka šis darbs ir ļoti nozīmīgs un tas ļauj papildināt arī cita veida iniciatīvas. Jūsu darbs ir patiešām augstu novērtēts. Mēs varam šeit eh, teikt tikai to pozitīvāko. Runājot par eh, priekšsēdētās kundzes ziņojumu, mūsu sākotnējā komentāri ir tādi, kā mēs apsveicam visus jūsu pieminētos punktus. Ir eh, vairākas lietas, kas saistās ar dažādām praktiskajām pusēm, proti sadarbības starp komisiju un parlamentu. Es koordinēju logumrakstus komisijā, un es varu apgalvot, ka mēs mm, mēģinam šo sadarbību veidot pozitīvi. Mēs, protams, varbūt mazliet pārsniedzam termiņus, mēs saprotam, ka ir jāiesniedz arī grozījumi un ir jāstrādā pie šiem ziņojumiem. Mēs mēģinām sniegt labākas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Protams, Ir arī vairākas tēmas, kas mums ir ļoti nozīmīgas, proti vide, īpašās vajadzības, dzīvnieku labturība, bērnu aizsardzība, Brexits. Ir arī vairākas citas tēmas, kur, kā jūs zināt, mēs vēl ar vienu vedam diskusijas ar parlamentu. Un proti te būtu runa par pamatiesību hartu un tās interpretāciju, bet uh, Par to, protams, būs jārunā plenārsēdē. Tas pats attiecas arī uz pārkāpumu procedūrām. Kā jūs zināt, mēs katru dienu esam apņēmības pilni panākt līdzsvaru. Mums ir jānodrošina Eiropas tiesības tiktu īstenotas, bet mums ir jānodrošina arī šī otrā iespēja tiem, kuru tiesības ir tikušas aizskārtas. Tas nozīmē, ka starp dalībvalstīm veidojas dialogs. Un tāpēc arī ir jāļauj iespēja dalībvalstīm argumentēt, kāpēc tām nav izdevies ievērot Eiropas Savienības tiesības. Tātad eh, pastāv šis dialogs un šim dialogam ir jāveidojas eh, tā, lai eh, tiesības tiktu aizsargātas vislabāk. Vēlreiz atkārtošu, ka mēs patiešām ļoti augstu vērtējam jūsu veikto darbu. Mēs, mēs priecājamies arī par jūsu organizētajiem braucieniem, lai iegūtu informāciju. Mēs priecājamies, ka šajā kontinentā tiek uzklausīti visi. Paldies! Un cerams, ka mūsu sadarbība veidosies vēl labāk tuvojoties nākamajam gadam. Kolēģi, mums ir atlikusi pusminūte. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 27. datums 2015. Balsosim 21. novembrī. Vēlu visiem ļoti jauku vakaru!